Uh, colleagues, could we, um... Godāmie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Uh, good morning, everybody. Could we, uh... Labrīt, kolēģi! Es gribētu jūs aicināt ieņemt vietas. Pirmais mūsu darba kārtības punkts šorīt ir patērētāju tiesības, bet eh, tā kā mums vakar bija uzklausīšana, un pēc tam notika arī pēcpusdienas sanāksme, es gribētu jums eh, sniegt dažus oficiālus paziņojumus. Ir sagatavots eh, protokola projekts 2. un 3. jūnija sanāksmē. Tas ir atrodams jūsu dokumentu mapēs. Varbūt jūs varētu darīt man zināmu, ja jums ir kādi komentāri vai iebildumi, tad iesniedziet tos līdz rītdienai 2012. Pretējā gadījumā šīs protokols tiks uzskatīts par pieņemtu. Nākamais es gribētu atgādināt visiem, ka mēs sāksim balsošanu tieši 2010. Mums ir ļoti, ļoti liels balsījums par Arijas kunga ziņojumu. Protams, par Švāba kunga ziņojumu mums ir jādiskutē, un uh, iespējams, ka šīs dis diskusijas būs jāturpina pēc balsošanas. Pirmais punkts balsošanas darba kārtībā būs uh, jūsu apstiprinājums par roņu produktiem un par īstenošanas pasākumiem šajā sakarā. Volises kundze arī ir ieradusies, jo viņa ir referente juridisko lietu komitejā un viņa ir rakstījusi ziņojumu par šo jautājumu tur. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu pavisam īsi apspriest šo priekšlikumu, ko vakar koordinātori jau apsprieda un uzklausīja arī komisijas prezentāciju. Uh, Tie tad būtu mani oficiālie paziņojumi. Tagad, es domāju, mēs varētu pievērsties diskusijām par Švāba ļoti svarīgo ziņojumu. Mēs runāsim par nodaļām no 4 līdz 7. Ēnu referenti ir klāt Gebhārdes kundze, Turinena kundze, Bīlena kungs, šķiet nav ieradies. Varbūt Savīnī kunga, kungs ir klāt. Man ir ļoti liels prieks dot vārdu Andrēsam Švābam jo viņš ir ļoti labi aprakstījis eh, šo direktīvu. Viņš ir pieminējis šeit visas kolonas un pīlārus. Man ir liels prieks dot viņam vārdu, lai viņš mums īsāk par to pastāstītu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms tā tad 4., eh, 5. un 6 nodaļa. Pirms četrām nedēļām mēs runājam par pirmo, otro, trešo nodaļu, bez tam otro un trešo nodaļu mēs apvienojām. E, es mēģināju sagatavot ieskatu pēc iespējas izprotamā formā ar tikai e, nedaudz, nelielu ilustratīvo materiālu. Ja apgaismojums varētu kļūt tumšāks, tad mēs varētu arī ķerties pie darba. Varbūt ievadā eh, vēl gribētu pieminēt, ka pēdējās divās nedēļās saņēmu eh, no kolēģiem piezīmes un komentārus un arī no ēnu referentiem. Eh, mēs tos arī integrējām un iepazīstināsim jūs ar darba rezultātiem. Tātad pamatā mēs Tā tad izmantojām astoņas patērētāja aizsardzības direktīvas. Un kāpēc vispār tās ir patērētāju tiesību direktīvas un kāpēc mēs nerunājam par visām direktīvām? Situācija ir tāda, ka no pieminētajām direktīvām dažas ir ļoti specifiskas un eh, tās nevar iekļaut šajā tekstā, eh, bet tās četras nozīmīgās direktīvas, kas parādās kā mūsu pīlāri, ir arī tās, kuras beigās tika apvienotas. Atšķirībā no pirmās prezentācijas Eh, pat laban mēs eh, vēlamies visas direktīvas iekļaut jaunajā patēriesību eh, direktīvā, tāpēc, ka kolēģi gluži pamatoti norādīja, ka e, tā tad, ja mēs runājam par minimālo saskaņošanu e, un ja par to mēs nerunātu, tad būtu situācija ļoti sarežģīta un jaunās definīcijas, kas ir pirmajā nodaļā, būtu ļoti sarežģīti integrēt vecajā direktīvā. Tas nozīmē, ka e, visas e, maina grozāmās direktīvas, kuras ieteica komisija, e, tiks apvienotas vienā jaunā direktīvā. Līdz ar to var teikt, ka mums būs savā ziņā jumta regulējums. Mums ir pirmā nodaļa. Tā tad tajā tiek aptvērtas astoņas direktīvas, uh, Eh, finanšu pakalpojumu eh, mārketings. Otrā un trešā nodaļa ir apvienota, tā tad mēs redzam, ka turpmāk mums būs tikai viena otrā nodaļa, un tas bija nepieciešams harmonizācijas kontekstā. Eh, tā tad šie te līgumi, kas tika slēgti ārpus telpām, tika izņemti no regulējuma. Tā tad eh, visi līgumi, kurus patērētāji eh, noslēdz eh, uz vietas tirgotavā, tie šī direktīva neskār. Tagad jaunajā otrā, trešajā nodaļā, par kuru es runāju pagājušajā nedēļā, uh, Es jau runāju par dažādajiem pilnīgās un minimālās harmonizācijas uh, aspektiem, tāpēc arī sarkanās uh, zaļās uh, krāsas. Un tagad mēs runāsim par piekto un sesto nodaļu. Agrāk tātad ceturtā nodaļa attiecās uz patēriņu priekšmetiem. Es mēģināju uh, rast uh, vidusceļu, mm, sagatavojot priekšlikumus. Mm, šis te vidusceļš mēģinātu ne tikai rast kompromisus, bet gan rast vienošanās. Tāpēc arī ceturtajā nodaļā uh, visi regulējumi, kas ir svarīgi vienošanai, E, tika apvienoti, tātad tas ir zaļais sektors. Visas jomas, kur bija dažādas sarežģītas diskusijas e, un nevaram rast uzreiz risinājumu, e, te mēs palikām pie minimālās harmonizācijas, minimālās saskaņošanas, tādā formulējumā, kā bija plānots vecajās direktīvās E, tas nozīmē, ka konformitātes un riska pārnešanas e, jomās mēs ejam no minimālās e, harmonizācijas līdz, līdz pilnīgai harmonizācijai, riska transferos visās dalību valstis īstenoja minimālo harmonizāciju vienoti. Cik man zināms, tad tikai it Itālijā ir zināma neskaidra situācija. E, tā tad e, riska pārnešanā mēs e, runājam par vienošanos, kas skar būtībā jau šodienas standartus. Konformitātes e, e, joma pārobežu tirdzniecībai ir ļoti e, svarīga, un te es balstījos uz komisijas priekšlikumu. Tās ir divas vienīgās jomas, kas ir jāharmonizē ceturtajā nodaļā. Visādi citādi ceturtajā nodaļā garantijas un uh, pierādījumi paliek uz uh, direktīvas minimālās harmonizācijas līmenī, ko mēs lejā redzam sarkanajā jomā. Un tad ir pēc tam piegāžu joma vēl. Un eh, nodrošinājuma tiesības, eh, šīs abas jomas gan ir sarkan zaļajā jomā, tomēr to pamatā vairāk skar minimālā harmonizācija. Runājot par piegādēm, e, te e, turpmāk tikai būs e, vienādota piegādas, bet visas jomas, kuras neskar piegādas, nav harmonizētas. Šeit dalību valstīm paliek iespējas ievērot līdzinējos regulējumus, kā piemēram franču regulējums ir. Eh, tad eh, garantijas tiesības mēs pārņēmām vecās direktīvas tekstu, un vecajā direktīvā jau toreiz mēs eh, vienojāmies par to, kādas tiesību izvēles iespējas paliek patērētājiem. Tāpēc dalību valstu sadaļa paliek kā bijušajās direktīvās. Tātad šeit es pārņēmu uh, veco tekstu, tikai tika izmainītas jaunās uh, direktīvas uh, definīcijas. Jūs varat redzēt, ka šeit ir būtībā zeltu vidusceļš starp zaļo un sarkano jomu. Tomēr arī minimālās saskaņošanas jomā es pieņēmu, ņemu vērā EKT spriedumu Un EKT e, šajā gadījumā bija atzinusi, ka minimālās harmonizācijas gadījumos dalību valstīm ir iespējams pieņemt stingrākus nosacījumus, e, tomēr tām ir jānodrošina tālāka vienotā tirgus funkcionēšana un e, visam ir jābūt samērīgam, atbilstīgam un nedrīkst tikt izkropļota konkurence. E, tas nozīmē, ka dalību valstu tiesības e, saglabājas, un ja tās ko maina, tad viņām ir jādomā par to, lai netiktu izkropļota konkurence. Tagad piektā nodaļa. E, tā tad atkal mēs skatāmies uz zaļo un sarkano. Šeit arī ir tāds vidusceļš Eh, tomēr virsraksts ir eh, eh, ļoti svarīgs, jo tas ir aizliegto klauzulu komplekts un nevis melno sarakstu vienādojums. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ir iespēja uzlikt melnajā sarakstā darījumu noteikumus, kas ir aizliegti viņu valstīs. Tomēr uh, mums ir arī uh, tekstā daudzas uh, klauzulas, piecas vai sešas klauzulas, kas būs jāizliedz visās dalību valstīs. Bet, protams, ka dalību valstis jau uzskata var pie, pievienot vēl citas klauzulas. Eh, pat labāk mēs dzirdam arī kritiku par to, eh, ka šis saraksts bija galīgs un nepapildināms. Tas vairs tā nav, jo dalību valstīm ir iespēja pašam papildināt eh, melno sarakstu. Eh, pelēkais eh, saraksts, kur ir runa par lietām, ka negodīgi noteikumi vispirms ir jāpierāda, eh, te ir ieteikts, ieteikta minimālā harmonizācija, tomēr pelēkā saraksta ietvaros mēs neizvirzīsim jaunus eh, priekšlikumus salīdzinājumā ar vecās direktīvas tekstu. Eh, te mēs varam teikt, ka tāpat kā ceturtajā nodaļā, eh, piekt, sarkanā nodaļa pārņem minimālās harmonizācijas standartus, kā tas bija regulēts iepriekš. Eh, tomēr es jau minēju, eh, ka te eh, tiesas spriedumu, ka dalību valstīm ir tiesības papildināt sarakstu ar savām klauzulām un saglabāt vecās. Tomēr ir, šīm te jaunajām klauzulām būs jāatbilst vienotā tirgus principiem. Un tā jau ir arī piektās nodaļas pamatdaļa. Sestā nodaļa Priekšsēdētāja kungs pieminēja arī septīto nodaļu, bet mēs apvienojām abas divas, lai nezaudētu pārskatāmību. Sastajā nodaļā, kā jau vakardien diskusijā mēs pieminējām, mums ir pārņemti daži punkti no pakalpojumu direktīvas, un es domāju, ka sa, eh, sarunu un eh, tā tad eh, izpētes process nodrošinās modeli, ko varēs piemērot arī citās sarežģītās situācijās, veicot iekšējā tirgus harmonizāciju. Mēs lūgsim dalību valstis, kuras eh, eh, da, eh, ceturtajā nodaļā ir atsevišķi nacionālie regulējumi, dot par tiem skaidrojumus un tos pietiekt Eiropas komisijai, kā arī raksturot mm, pamatojumu un atbilstīgumu galvenais ir efektivitāte un konkrētā liederība patērētājiem. Um, Tātad gan uh, darījumos efektivitāte un patērētāju aizsardzība un patērētāju iespēja celt sūdzību uh, tiesas procesos, ja tas būtu nepieciešams. Mm, tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina iespējas patērētājiem pēc iespējas vienkāršāk un lētāk izcīnīt savas tiesības. Un e, tāpēc arī otrais punkts e, pārskatā, pēru pārskatā ir mm, šis te punkts. E, tātad šī prasība ka, e, izskaidrot, kas un kāpēc ir labāks patērētājiem. Es ceru, ka beigās mēs nonāksim pie uh, mērķa runāt par to, kas ir izdevīgi patērētājiem un nevis par to, ko grib dalību valstis vai citi iesaistītie. Uh, tad sestā puse paredz arī mm, salīdzinājumā ar uh, veco direktīvu, ka uh, patērētāju apvienības un citas iesaistītās puses uh, konstatē ļaunprātīgu izmantošanu un informē par to e, komisiju, lai komisija nevis komitoloģijas procesa ietvaros, bet e, parastās leģislatīvās procedūras ietvaros e, pieņemtu jaunas aizliegtās klauzulas. Un noslēgumā mēs aicinām komisiju mm, šo te attīstību Mm, pamatojoties uz minēto tiesas spriedumu, eh, tātad eh, panākt to, lai ik trīs pa trīs gadiem tiktu izvērtēts aktuālais stāvoklis dalību valstīs un tā atbilstība vienotā tirgus priekšnoteikumiem, lai redzētu, kā no vienas puses ir attīstījusies patērētāju situācija no vienas puses un uzņēmēju situācija no otras puses vienotā tirgus ietveros. Tātad sestā uh, nodaļa nodarbojas ar procedūras jautājumiem. Un tieši tāpēc arī pirmā un sestā uh, nodaļa ir uh, iekrāsotas dzeltenas, jo tām ar pilnīgo harmonizāciju nav uh, nekāda sakara. Uh, tas bija no manas puses. Uh, priekšlikums tam, uh, ko mums uh, varētu vajadzēt darīt. Uh, droši vien, ka dalība valstis ieteiks no savas puses uh, vēl šo to. Protams, ka nevien, nebūs tā, ka visi simtprocentīgi būs sajūsmā par jauno direktīvu, bet tā kā priekšlikumus arī iesniegs visas puses un iesniedz visas puses, es domāju, ka mūsu vidusceļš ir diezgan labs, jo katrs no kaut kā ir atteicies un katrs kaut kaut ko ir ieguvis. Protams, ka mani interesē arī jūsu personīgais vērtējums eh, un priekšlikumi. Tāpat priecāšos par turpmāko sadarbību. Par grafiku. Eh, konsolidētais te teksts jums ir šodien iesniegts pilnā apjomā un eh, mūsu procedūras, tā tad mūsu teksts ir nevis divās slējās, bet šo pēcpusdienu jūs saņemsiet vācu mm, tekstu. Uh, un vēlāk uh, šajās divās slējās uh, un eh, tā, tad, tad mēs varēsim eh, labāk saprast, eh, kas ir konsolidētajā tekstā, un arī šeit mēs nodrošināsim pēc iespējas drīzāk tulkojumu līdz nākamās nedēļas vidum. Tātad, principā, šodien ir divi, visi dokumenti pieejami, grozījumiem mēs varētu nodrošināt trīs mēnešus izstrādē, lai septembra beigās mēs varētu jau diskutēt par šo te komponentu kompleksu. Es domāju, ka mēs varam pilnvērtīgi pievērsties darbam, ja grozījumi eh, būs sagatavoti ar tulkojumu visās valodās, un eh, lai mēs tikai nepaliktu pie mana priekšlikuma. Otrakārt, eh, tā kā mēs esam Eiropas parlaments, mums vajadzētu arī šo te sarežģīto diskusiju ar padomi un komisiju dinamizēt un eh, līdz ar to rast ātrāku virzību šajos procesos. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu septembra beigās sākt diskusiju par satura izmaiņām. Paldies! Uh, well, Lielas paldies Andrēsam Švābam par detalizētiem skaidrojumiem. Manuprāt, ka Šī prezentācija bija ļoti noderīga, tā mums ļāva labāk saprast visus šos komplicētos priekšlikumus. Kā jau jūs teicāt, 12. jūlijā mums ir paredzētas diskusijas par visām nodaļām kopā, un tad mēs arī sapratīsim saikni starp visām šīm nodaļām. Jūs ieteicāt arī um, grozījumu iesniegšanas termiņu noteikt 13. septembrī, un turmākas diskusijas notiks 29. septembrī. Tas nozīmē, ka mums ir daudz laika strādāt pie šī jautājuma. Došu vārdu arī ēnu referentiem. Kā jau es teicu, mums ir jābalso pulkstens desmitos. Ja mēs nobalsosim pietiekami ātri, mēs varēsim turpināt diskusijas arī pēc balsojuma. Tagad dodu vārdu sociāldemokrātu ēnu referentē Evelīnai Gebhardai. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies arī Švāba kungam par eh, šo izklāstu. Man ir jāsaka, esmu nedaudz samulsusi. Vienkārši samulsusi. Katrā sanāksmē mēs saņemam pilnīgi citu pamatojumu. Katrā sanāksmē mēs saņemam pilnīgi citu pārskatu par to, kā mums šo tematu vajadzētu izskatīt. Pirmām kārtām tas bija tāds kā lietu sargs ar sektoriem, tagad tas ir tāds lietu sargs ar sektoriem. Es domāju, ka tādā veidā mēs nespējam strādāt. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti, Švāba kungs. Tieši tāpēc man ir jāsaka, ka esmu patiešām apjukusi. Manuprāt, šeit arī trūkst caurskatāmības. Es īsti nesaprotu, kādā veidā jūs strādājat un ko jūs ņemat par pamatu. Es vēl atgriezīšos eh, savas uzstāšanās beigās pie eh, šī jautājuma. Es gribētu tagad nedaudz parunāt par eh, saturu un eh, pēc tam vēlreiz eh, apspriest arī kopējo kontekstu. Tāpēc arī es varēšu labāk izskaidrot, kāpēc esmu neapmierināta. Es gribētu pieminēt tikai trīs piemērus, bet ir ļoti daudz arī citu piemēru, ko es varētu šeit minēt. Pirmais piemērs palīdzības iespējas, ko jūs esat eh, iekļāvuši šeit 26. pantā. Jūs teicāt, ka šeit ir jāparedz izvēles iespēja. Un tādējādi ir iespējama arī minimālā harmonizācija. Tas ir pareizi, taču tad, kad es salīdzinu jūsu tekstu ar sākotnējās direktīvas tekstu, tad iespēja dalībvalstīm izvēlēties īsnībā ir ļoti ierobežota. Īsnībā šeit ir paredzētas tikai divas iespējas - tad uh, um, uzlabošana un kompensācija. Jūs ļoti labi zināt, ka Lielbritānija ļoti skaidri pateikusi, ka ir trīs iespējas, bet šī trešā iespēja tiek likvidēta. Līdz ar to es uzskatu, ka tādējādi tiek pasliktinātas tiesības Lielbritānijā. Tas nozīmē, ka Lielbritānijā pašlaik ir iespēja izvēlēties vai uh, tiks veikts um, remonts defektīvām precēm, vai arī var prasīt atpakaļ naudu, vai arī var samazināt cenu. Taču jūs šeit paredzat tikai divas iespējas A un B. Proti atlīdzināt uh, preces cenu, līgumā noteikto preces cenu, vai arī samazināt cenu. Es uzskatu, ka tādā veidā tiek uh, pasliktinātas tiesības, kas pašlaik ir iekļautas sākotnējā direktīvā. Otrs piemērs. Tiek pasliktinātas Vācijas tiesības. Te ir runa par līgumiem un līguma nosacījumiem, kurus ir iepriekš jānosaka. Jūs pasliktinat Ko Eiropas komisijas tekstu, kurā ir ļoti skaidri pateikts, ka iespēja izlasīt līguma nosacījumus ir jādod patērētājiem tādā veidā, lai tas varētu izprast līguma nosacījumus un uh, šo pēc viņa vēlēšanās apspriest līguma nosacījumus, to jūs svītrojat. Tas nozīmē, ka jūs šeit uh, izslēdzat iespēju pieļaut, ka iepriekš tiek apspriesti līguma noteikumi. Līdz ar to jūsu rakstīto var interpretēt tādā veidā, ka līgums ar šiem līguma nosacījumiem tiek vienkārši iedots, jūs to varat izlasīt, bet iespējams pat nevarat paturēt šo tekstu. Un, manuprāt, tas nav pareizi. Trešais piemērs - Francijas piemērs. Offen, auch zuzulassen. Äh, das ist auch äh, in dem... Tas ir tātad Francijas piemērs, to jūs pieminat 28. Pan, pantā un arī 54b apsvērumos. Jūs šeit iekļaujat jaunus nosacījumus, kas iepriekš Francijas tiesībās nav pastāvējuši. Tas nozīmē, ka Francijas tiesības tiek ierobežotas. Es uzskatu, ka tādējādi arī uh, kļūst grūtāk definēt, kas tad īsti ir šis uh, obligāti nepieciešamais. Francijas tiesībās šāds formulējums nepastāv, un tieši tāpēc es uzskatu, ka tiek ierobežotas Francijas tiesības. Es šeit minēju trīs piemērus, ko esmu izņēmusi no teksta. Es uzskatu, ka līdz ar to tiek pasliktinātas tiesības. Tā ir minimālā harmonizācija. Jūs pasliktinat pamat tiesības, kas bija iekļautas sākotnējā direktīvā. Varbūt jūs varat noliegt to ar savu ķermeņa valodu, kā jūs to tagad darat, bet es esmu to visu pārbaudījusi, esmu visu vairāk kārt izlasījusi. Jūsu tabulā vai jūsu izklāstā jūs eh, esat to vēlreiz iekļāvuši pirmajā, otrajā un trešajā nodaļā. Ar jūsu jauno pieju šeit parādās ļoti liela problēma, kas īstenībā ir vēl daudz sliktāka nekā tas, ko es tikko minēju. Proti pirmajā, otrajā un trešajā nodaļā jūs balstījāties uz, eh, to, uz citu modeli, un jūs esat iz, izsvītrojuši ļoti daudzus nosacījumus no teksta, eh, par kuriem jūs teicāt, ka jūs šeit eh, vēlaties pa, panākt pilnu harmonizāciju. Taču Jūs atteicāties no šīs pieejas, jūs mums nesniedzāt eh, jaunu tekstu pirmajai, otrajai un trešajai nodaļai. Tas nozīmē, ka visas šīs jomas, kas agrāk bija minimālajā harmonizācijā, šajā priekšlikumā, ko jūs eh, tagad mums sniedzāt, vairs nav iekļauti. Tas nozīmē, ka tie vairs netiek minimāli harmonizēti. Tas nozīmē, ka tagad dalībvalstis var ieviest arī sliktākas tiesības salīdzinājumā ar tām, kas pašlaik pastāvēja saskaņā ar minimālo harmonizāciju. Es to nevaru akceptēt, un arī mana politiskā grupa nevarēs piekrist šāda veida darbām. Tas nozīmē, ka tiek absolūti pasliktinātas patērētāju tiesības es ilgi apsvēru, jo ir ļoti grūti saprast, ko tad jūs šeit īsti darāt, kādā veidā jūs strādājat. Es īsti nezinu arī, kāds ir jūsu mērķis. Arī jūsu darba metāžu necaurskatāmība, manuprāt, pierāda, ka šodien jūs ļāvāt krīst savai maskai. Šeit nav runa par uh, lielākām patērētāju tiesībām, bet par mazākām patērētāju tiesībām. Jūs mēģinājāt to visu slēpt ar savām necaurskatāmajām darba metodēm, taču es gribētu teikt, ka tādā veidā nedrīkst strādāt. Mana politiskā grupa negribēs uh, šādā veidā ar jums sadarboties. Otrdien, tad, kad mēs runājām par šiem jautājumiem darba grupā, es uh, saviem kolēģiem teicu, ka es šodien gribēju būt diplomātiska. Taču es nebiju redzējusi vēl jūsu tekstu, un es nebiju redzējusi arī šo jūsu šī rīta izklāstu. Un tieši tāpēc es lauzu šo savu solījumu un apņemšanos. Es vēlētos tāpēc atvainoties saviem kolēģiem. Saviem kolēģiem. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt eh, skaidru valodu, mums vajadzētu arī skaidri norādīt, kur mēs varēsim sadarboties un kur mēs nevarēsim jums eh, pievienoties. Tieši tāpēc es rīkošos tā, kā biju gribējusi rīkoties jau no paša sākuma. Es iesniegšu grozījumus, kur es par pamatu ņemšu Eiropas komisijas tekstu un neņemšu jūsu grozīto tekstu. Tas nozīmē, ka mēs balstīsimies uz pilnīgi atšķirīgām filozofijām, tad mums arī nāksies par šiem, šīm divām atšķirīgām darba metodēm balsot. Taču es uzskatu, ka tas, ko jūs šodien mums stāstījāt, ir pilnīgi necaurskatāms, tas nav saprotams, un uh, mēs īsti nezinām, kas no tā galā varētu sanākt, un mūsu politiskā grupa negribētu tam piekrist. Es ļoti atvainojos par to, ka nerunāju šeit diplomātiski, nevēršos pret jums personiski. Vienkārši man un manai politiskajai grupai šī jūsu darba, šis jūsu darba stils nav politiski saprotams, un mēs tam nevaram pievienoties. Uh, well, um, Lielas paldies par uh, jūsu atklātajiem komentāriem. Tagad mums viss vismaz ir skaidrs. Kā priekšsēdētājs es gribētu jums atgādināt, ka, cik tālu esmu sapratis no referenta teiktā, mums, uh, pašlaik ir, mums, mums pašlaik ir iespēja uh, strādāt ar pilnībā konsolidētu tekstu. Tādējādi mēs eh, varam apvienot eh, un veidot vienotu veselumu no divām at atšķirīgām pusēm. Mēs noteikti turpināsim diskusijas jūlijā, bet uh, mans komentārs referentam būtu šāds. Es uzskatu, ka referentam un ēnu referentiem vajadzētu apsēsties kopā pie konsolidētā teksta un mēģināt kopīgi saprast, kas tad īsti tur ir iekļauts. Varbūt jūs varētu uh, no, norganizēt šādu darba tikšanos uh, Strasbūrā pirms 12. jūlija, un tad mēs arī varētu saprast, kā mēs varēsim strādāt tālāk. Rošfor kungam vārds. Lielas paldies priekšādātāji. Varbūt būšu mazliet diplomātiskāks kā Evelīna. Andrēs, man šķiet, ka uh, Daži no Evelīnas komentāriem ir patiešām pamatoti, bet, eh, manuprāt, jūs esat uzlabojis komisijas tekstu. Es negribētu teikt, ka jūsu teksts ir pilnībā apmierinošs, taču es uzskatu, ka tas noteikti ir uzlabojums. Es gribētu atgriezties pie sākuma punkta, manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Šķiet, ka jūs esat tāds kā būrvis. Jūs mēģināt atrast tādu vidusceļu, jūs mēģināt uh, panākt minimālo harmonizāciju. Bet uh, man šķiet, ka šādā veidā jūs nevarat panākt nekādus mērķus. Šķiet, ka jūs šeit esat sagatavojis kaut ko tādu, ko neviens īsti nevar saprast. Bet uh, man šķiet, ka tas ir interesanti. Jāatcerās, ka Eiropas Savienība dēļ stājas pretī dažādām grūtībām, mums ir jādomā par ekonomikas krīzi, uh, bet eh, es domāju, ka mums eh, tieši šādos laikos vajadzētu veidot Eiropas vīziju, kur mēs mēģinātu apvienot eh, konverģenci ar dalībvalstu nosacījumiem. Es nevarētu teikt, ka mēs šādā veidā varam atrisināt visas problēmas, bet tas, jebkurā gadījumā, ir interesanti. Šo elementu jūs esat iekļāvis kā tādu kā muguru kālu. Jūs runājāt par eh, dalību valstīm, kurām ir izņēmumi, un tas ir tāds kā stūrakmens. Jūs teicāt, ka eh, dalību valstu nosacījumiem ir jāpaliek minimālajā harmonizācijā, taču uh, ir arī tādi nosacījumi, kurus vajadzētu pamatot, kuriem vajadzētu rast attaisnojumu. Jūs runājāt arī par efektivitātes pārbaudēm. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu pārbaudīt, kā tajā realitātē funkcionē. Ja mēs vienkārši norādīsim visus komisijas ieteikumus, tad, manuprāt, tas nedarbosies. Jūs runājāt arī par trešo tekstu, jūs šeit eh, izteicāt arī dažādus mutiskus eh, komentārus. Bet, manuprāt, tas viss noved pie ļoti komplicētām darba metodēm. Manuprāt, šeit nav runa par tirzniecības praksi. Iespējams, ka citās valodās to varētu izteikt labāk. Tekstā nav runa par konverģenci ar vienoto tirgu, taču šodien no rīta jūs apgalvojāt, ka tā ir. Jūs runājāt arī par tiesību procedūrām dalību valstīs, kur ir jāmēģina rast pierādījumi. Es domāju, ka šeit varētu rasties problēmas starp šiem dažādajiem tiesību līmeņiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāaizstāv patērētāji. Taču es šeit vēl ar vien saskaros ar problēmu. Dažādās dalībvalstīs, dažādu iemeslu dēļ patērētājiem ties, tiesas nav pieejamas. Varbūt patērētāji to nevēlas darīt, vai arī viņi vienkārši nezina, ka viņiem pastāv šādas tiesības. Tad vai nu tas viss atkrīt? Vai arī mēs sakam, ka mēs varam aizliegt šo nacionālo piemērošanu. Man šķiet, ka šeit ir runa par kaut ko pilnīgi jaunu, Un noslēgumā mums vajadzētu arī apsvērt, vai mēs kritīsim šeit no kalna virsotnes lejā, vai arī mēģināsim kaut kā ķepuroties un palikt augšā. dire, dans, dans, dans votre proposition, des améliorations. Pour... Domāju, ka jūsu priekšlikumā, protams, ir arī eh, priekšlikumi, kur uzlabo patērētāju situāciju. To es negribu noliegt. Ir tīpaši fakts, eh, ka šeit ir runās arī par aizvietoju, eh, par, par rezerves vari, variantiem garantijā. Tas noteikti uzlabo situāciju. Tad nepārprotams apstiprinājums par to, ka slikta mm, piemērošana uh, Eh, labā slikta piemērošana ir kļūda, eh, arī ir eh, labs atzinums. Un tad, protams, arī, ja ir trūkumi saskaņošanai un patērētāji var protestēt, tad arī ir laba lieta. Vēl viens punkts, par ko es izteicos citā sēdē, proti tie iespēja, ka arī e, tirgotājiem e, e mēs iedodam e, e protestas pie, e, tiesības, jo mums ir jāatšķir tātad gala e, tirgotājs un tātad jūs piektais A pankts, e, ko jūs tur pieminējat, e, tas ir pozitīvi dinamikai. Protams, ka saglabājas arī jautājums zīmes 26 pants. Te es varu teikt tā, tāpat kā e, Evelīna, jo te mm, iznāk iespēja, ka e, līgumu var e, laust, un ka tas ir tikai otrā plāna iespēja. Un tas arī nozīmē, piemēram, ka noraidījuma tiesības ka tās vajadzētu atkal ievest, ja būs izņēmumi, kurus ieteiks dalībvalstis, kā jūs pieminējāt. Bet, eh, nu, tas nav tā kā ģeneralizācijas princips, tas ir papildu elements, uzlabojot patērētāju tiesības, bet tas nav jūsu priekšlikums. Acīm redzot, par to mums ir vēl jāparunā. Vēl viens punkts, eh, tā tad vēl papildus termiņš, kad piegādes termiņi netiek ievēroti. Mm, teiksim, Francijā patērētāju tiesības ar to tiktu e, ierobežotas. Piemēram, Francijā pastāv e, pat laban iespēja arī līgumu laust pie termiņu neievērošanas. Un tad jūs teicāt arī par to, ka uh, patērētājs pats var mm, protestēt, ja, nav, kon, ja ir konformitātes trūkumi un uh, saņemt kompensāciju. Jūs teicāt, ka izmaksām ir jābūt saprātīgām. Uh, jā, bet kā tad būs uh, pirms pēc remontdarbiem? Eh, tad punkts, eh, kur ir runa par to, ka individuālās eh, klauzulas tiek izņemtas no 30. panta piemērošanas jomas. Uh, jo var taču gadīties, ka patērētājs tiek arī mazlietiņi izmantots. Eh, piemēram, ja ir standarta līgums, bet tur ir piebilde, ka tas tomēr nav standarta līgums, eh, ko nepamana, un tad līdz ar to mm, atkal šī līguma piemērošanas joma ir sašaurināta. Eh, tad jūs teicāt, ka mums ir trīs mēneši laika kompromisu meklēšanai, cerams, cerams, ka mums izdosies. E, mēs negribētu, lai šī likumdošanas akta rezultātā pasliktinātos patērētāju tiesības visās valstīs. Mēs nevaram teikt, ka mēs tagad pūlējāmies, strādājāmies un jūsu tiesības tagad ir pasliktinājušās. E, tad sports, es nerunāšu par, par futbolu, lai gan es, protams, zinu, ka futbols ir eh, ārkārtīgi nozīmīga tēma. Svētdien, eh, daislidoša, eh, svētdien Anglija, Vācija, bet es gribētu runāt par daislidošanu. Andrijas ir ļoti labs daislidotājs. Un vispirms ir īsā programma, un tad ir izvēles programma. Īsā programma ir obligātā programma. Tas ir tas, kas mums ir jāizpilda vispirms. Un eh, tas nozīmē tikai to, eh, ka mums ir jādomā ne tikai par filozofiju, bet reālu eh, vienotā tirgus izlabo, uzlabošanu. Izvēles programma nodrošinās labākus rezultātus kopumā. E, bet, lai atzīmes vērtējums beigās būtu veiksmīgs, tad ir abām daļām jābūt labā līmenī. Paldies! Uh, sirsnīgs paldies par jūsu pragmatisko pieeju. Jebkurā gadījumā es ceru, ka jūs atbalstīsiet mūsu mačā, kas notiks sestdien, bet, nu, no jebkurā gadījumā skatīsieties šo maču ar lielu interesi. Turenena kundze. Kā jau es teicu, kolēģi, mums eh, ir eh, diezgan strikts laika grafiks, mums vajadzētu eh, likt uzsvaru uz struktūrālajiem jautājumiem. Noteikti, ka šāba kungam būs iespēja apspriesties detalizētāk ar koordinatoriem, un jebkurā ja gadījumā es zinu, ka uh, Turinin kundzē jau ir bijusi iespēja runāt kā referentē par šo jautājumu. Lielas paldies priekšēdētāji! Jebkurā gadījumā es vēlētos pateikties eh, referentam par šo ziņojumu. Pirmkārt, es eh, vēlētos teikt, ka šis teksts ir visnotaļ aptverošs. Gribētu teikt, ka tas ir tāds vēlnišķīgs darbs. Referentam un arī ēnu referentiem būs uh, ļoti daudz jāpiestrādā, lai izietu cauri visiem punktiem, lai saprastu, kas ir šīs eh, starpatsauces. Šis darbs būs ļoti smags. Tieši tāpēc es eh, došu šodien tikai dažus komentārus. Pirmām kārtām es eh, gribētu apsveikt to, ka ir kritika par šo struktūru. Manuprāt, ir ļoti vērtīgi diskutēt kopā par šiem jautājumiem. Uh, Man ir radušās šaubas, kāds tad eh, status ir paredzēts eh, pirmajai, otrajai un trešajai nodaļai. Evelīna jau par to runāja. Es domāju, ka jums vajadzētu to vēlreiz uzrakstīt, tad, tad pārrakstīt to visu no jauna. Jūs eh, gribējāt no sākuma uh, Eh, šīs direktīvas atstāt. Mm, tagad jūs eh, teicāt, ka tās it kā vajadzētu pārrakstīt. Es gribētu īsti saprast, eh, kas tad īsti notiks. Galu galā mums ir jāsaprot, kur šeit ir caurumi, tā kā mums vēl nav šī konsolidētā teksta. Īsnībā es domāju, ka mums nav pieejami trīs mēneši darbam, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka šīs detalizētākās diskusijas mums vajadzētu uh, organizēt vēlāk. Bet līdz 20. septembrim vismaz mums vajadzētu saņemt šo tekstu, lai mēs varētu turpmāk strādāt. Tas būtu pirmais. Otrais. Attiecībā uz šīm nodaļām, ko jūs uh, aprakstījāt šodien, es domāju, ka te var redzēt zināmu uzlabojumu. Tas jau tika minēts, taču tajā pašā laikā ir arī zinām pasliktināšanās, tas man ir jāsaka atklāti. Es domāju, ka šis vidusceļš, par kuru jūs runājāt, manuprāt, tas ir tāds visai nedrošs. Kāpēc? Ceturtajā punktā mēs esam definējuši, ka mēs vēlamies pilnīgu harmonizāciju ar izņēmumiem. Tātad minimums ir kā izējas punkts, un tad ir dažas nodaļas, kur mēs pastāva, pastāvam uz maksimālu harmonizāciju. Tas, protams, ir atkarīgs no nodaļas, bet līdz ar to tas nozīmē, ka katrai nodaļai ir vajadzīga definīcija, kāda harmonizācija tad šeit būs paredzēta. Mums ir vienkārši jāsaprot, kurās nodaļās ir paredzēta šī pilnīgā harmonizācija. Tādā veidā tad būtu vieglāk saprast, Es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties mazliet ātrāk. Tad arī ir vairākas lietas, ko es nevēlētos atkārtot šis, eh, šis papildus septiņas dienas laika termiņam. Manuprāt, tas patērētājiem nebūtu nav vajadzīgs. Šajā laikā līgumu arī nevar pārtraukt. Tāpēc es arī jautāju, kāds tad labums patērētājiem ir no šīm septiņām dienām. To es īsti nesaprotu. 24. pants tiek pilnībā harmonizēts. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit apsvērt, jo šeit mēs iejaucamies eh, dalībvalstu likumdošanā. Te ir runa par to, vai prece atbilst tirniecības līgumam, pārdošanas līgumam. Es īsti nezinu, vai mums vajadzētu šeit iekļaut pilnīgu harmonizāciju, te mēs varētu saskarties ar grūtībām. 26. pantā par to runāja arī Evelīna un par to runāja arī citi Manuprāt, ir ļoti jauki, ja mēs sakām, ka dalība valstis var ieviest šeit dažādas papildu lietas. Er, er ja rodas kādas grūtības, bet kurš tad īsti pieņem šādu lēmumu? Vai būs kaut kāda pārbaude, vai tik notiks kaut kāda testēšana? Kādi kriteriji tiks piemēroti, lai saprastu, vai pastāv samērīgums? Kurš tad izlems, vai patērētājs ir pilnībā ņemts vērā? Manuprāt, šeit var rasties dažādas tiesiskas problēmas. Es pieļauju, ka dalībvalstīs ir juristi, kas sāks visu apšaubīt un sāks uzdot dažādus jautājumus. Tieši tāpēc es arī eh, sāku par to domāt un rūpēties. Tas pats attiecas arī uz 28. pantu. Par to, vienmēr jau ir runāts, un šis formulējums, manuprāt, nav īsti labs. Es domāju, ka mums to vajadzētu noskaidrot vai nu šeit, vai uh, ēnu referentu sanāksmē. 5. sadaļa 30. pāns. Šeit jūs piemērošanas jomu sašaurinat, un proti te ir runa tikai par standarta līgumiem. Un es domāju, ka mums šeit arī vajadzētu uzdot jautājumu, vai uh, mums tomēr nevajadzētu šeit iekļaut arī dažādus individuālus līgumus, individuāli rakstītus līgumus. Es domāju, ka šāda tikšanās, kas tika ieteikta, ko ieteica Harbora kungs, noteikti būtu ļoti noderīga, tur mēs varētu parunāt par šo jauno tekstu. Es domāju, mum, ka mums kā ēnu referentiem arī ir vajadzīgs laiks, lai mēs varētu paveikt savu darbu. Uh, Un tāpēc es gribētu teikt, ka 20. septembrī mums noteikti būtu vajadzīga šī jaunā versija, tā lai mēs varētu strādāt, lai mums būtu kaut kāds pamats mūsu darbām. Ir lieli šķēršļi, es zinu. Es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu vilcināties. Mēs izstrādāsim grozījumus, un tad mēs varēsim strādāt tālāk. Tā kā Anna reference no manas grupas nav klāta, es varētu izteikt pāris vispārīgus komentārus. Uh, un eh, tos uzskatīšu arī par eh, priekšēdētāju komentāriem. Man šķiet, ka, ja es paskatos uz šāba kunga sākotnējo dokumentu, bet tiešām žēl, ka jūs to neesat paņēmis līdzi, bet, manuprāt, eh, dažiem no jums tas vēl ir pieejams līdzi savās mapēs, tad, manuprāt, tas bija skaidrāks. Šīs dienas prezentācija bija tāda kā monumentāla vīzija par priekšlikumu, un tas mūs var tā nedaudz samulsināt. Manuprāt, Jūs šeit runājat par tādu mērķi pilnīgai harmonizācijai, otrā un trešā sadaļa. Un pēc tam selektīva harmonizācija, ceturtā un piektā nodaļa. Un pēc tam jaunas idejas sestajā nodaļā. Te ir runa par to, kā komisijām dalībvalstīm vajadzētu sadarboties, ņemot vērā to, ka šīs priekšlikums vairs nav pilnībā harmonizēts, ka tas ir kļuvis par jauktu priekšlikumu. Tieši tāpēc man šķiet, ka mums ir uh, vajadzīga tēlainā domāšana, lai mēs saprastu, par ko tad šeit ir runa. Galu galā mēs vēlamies harmonizāciju, tāds bija mūsu mērķis. Turinens kundzei, manuprāt, ir taisnība. Jums ar ēnu referentiem vajadzētu vienoties par galvenajiem pamatnosacījumiem. Man kā priekšēdētājiem šķiet, ka lielākā daļa no komitejas nevēlas uh, mazāku harmonizāciju kā pašlaik. Tas, kas jau ir harmonizēts, manuprāt, nevar radīt nekādas trūkumus vai grūtības patērētājiem. Es domāju, ka lielākā daļa grupu arī tam piekritīs. Nākamais, protams, ir saprātīgi censties panākt harmonizāciju tur, kur tas ir iespējams. Mani nedaudz uztrauca jūsu analīze par um, melnajiem un uh, pelēkajiem punktiem. Tad, kad mēs runājām par negodīgu komerciālo praksi, tad Mēs eh, strād, runājām par šiem melnajiem punktiem negodīgajā praksē. Tas, ko jūs šeit minējāt, ir ļoti mulsinoši. Tas, ka, tas ir, mel, ka mums būtu melnais saraksts, ir it kā normāli, mēs par to varētu vienoties. Bet eh, šie melnie saraksti dažās dalību valstīs varētu būt pelēki saraksti. Savukārt pelēkie saraksti varētu būt citu valstu melnie saraksti. Es īsti nezinu, vai mēs eh, varam sekot šādai pieejai. Es domāju, ka ja mums uh, būs šādi melnā saraksta nosacījumi, tad mums vajadzētu skaidri noteikt, skaidri harmonizēt šos melnā saraksta punktus. Tādējādi, ši, lai ekonomiskie operatori, kuriem nāksies piemērot šos nosacījumus, varētu saprast, kas tad īsti šeit notiek. Mans ieteikums būtu šāds. Varbūt jūs varētu tikties ar ēnu referentiem līdz 12. jūlijam, tad, kad šis darba kārtības punkts atkal būs komitejas eh, darba kārtībā. Tad mums vajadzētu censties panākt, lai uh, mums būtu konsolidētais teksts. Mēs gribētu redzēt jūsu strateģiskos mērķus katrai no šīm nodeļām, un pēc tam būs laiks grozījuma iesniegšanai, un būs arī iespēja iesniegt vēl uh, pārējos grozījumus. Es domāju, ka, ja referents varētu vienoties ar ēnu referentiem, tad mēs būtu panākuši patiešām labu progresu. Varbūt Evelīnas kundze varētu tad eh, piekrist šai pieejai, un tad eh, tālāk mēs varētu detalizētāk runāt par šiem jautājumiem. Es nevēlētos, ka starp jums un ainu referentiem būtu uh, nesaskaņas par vispārējo pieeju. Man ir ļoti žēl, ka Rošforkungs man tagad neklausās. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Es gribētu, lai jūs nākamo divu nedēļu laikā vienotos par vispārējo struktūru. Tā, lai mēs saprastu, kā visi šie pamata elementi īsti e, saskan, kā tie e, ir, kāda ir to struktūra. Es saprotu, ka būs ļoti daudz grozījumu, jo šķiet, ka vienošanās nepastāv. Mums ir uh, jāsaprot, kāds tad ir minimālās harmonizācijas līmenis, bet varbūt jūs varētu 12. Eh, jūlijā prezentēt savu strateģisko pieeju. Es domāju, ka tas visiem palīdzētu. Ļoti labi, mums vēl ir palikušas trīs minūtes. Varbūt Ranča Felīdis kungs var sniegt īsu komentāru, ja nē, tad uh, dosim viņam vārdu pēc balsojuma. Paldies, priekšsēdētāj kungs, es eh, ļoti īsi izteikšos attiecībā 4. un 5. nodaļu un grozījumu projektu, es domāju, ka ir panāks progress attiecībā uz pilnīgu harmonizāciju. Ir ieviesti noteikumi, kas ļautu dalību valstīm sasniegt augstāko um, aizsardzības līmeni. Un es arī vēlētos uzsvērt to, ka direktīvā ir nepieciešams uh, nu, noteikti mērķus, un 22. kad preces tiek atgrieztas, es neesmu drošs, ka šī doma, kas šeit ir izskanējusi, ka tas, ka tas palīdzēs um, um, patērētājiem, jo patērētājiem ir um, nepieciešamas tūlītējas tiesības uz preces atgriešanu. Un attiecībā uz 26. Tātad pirmajā un otrajā ieviestās pārmaiņas ir pareizas, un teksts ir skaidrāks. Tomēr 4 un 5a ierobežo patērētāja tiesības um, uz preces atgriešanu. Un tāpēc es domāju, ka tas nav tik veiksmīgs. Un tāpēc jautājums ir šāds. Kurš nosaka to, vai šī te, mm, sask saskaņošanas uh, pakāpe ir pieņemama vai nē 28 iespēja dalību valstīm pagarināt garantiju ilgāk par diviem gadiem, bet eh, re referents ir izdzēs to daļu, kur, kur minēts, ka tad, ja eh, preci tiek atgriezta, tad garantija vairs netiek pagarināta. Attiecībā uz minimālo harmonizāciju. Vienīgais, kas tad šis, šis, šis melnais saraksts nedomāju, ka tas to uzlabo kopumā. Paldies! Es došu vārdu uh, referentam no juridiskās komitejas. Kundzei, paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies par ielūgumu uh, izteikties par šo jautājumu. Es pasakos Švābu kungam par viņa eh, lielo darbu. Uh, Un mūsu komitejā mums tagad būs eh, rūpīgi eh, jāizvērtē ehm, dokumentus kopumā. Un būs eh, diezgan sarežģīti paust mūsu viedokli. Manas sākotnējās izjūtas, klausoties šajās debatēs šodien, ir, ka, ja mēs vēlamies sasniegt mūsu mērķus, tad ir skaidrs, ka viss kļūst aizvien sarežģītāk. Un ja nebūs vienošanās par struktūru, tad kļūs eh, gandrīz neiespējami rast eh, veidu, kā virzīties uz priekšu. Es domāju, ka no mūsu komitejas eh, skatu punkta šodien es pielīšos ekspertu grupā par, līgumi, par, par, par līguma jautājumiem, un šajā ekspertu grupā pastāv viedoklis, ka e, šim tekstam ir jāpārstāv ļoti augsts patērētāja aizsardzības līmenis. Citādāk tas netiks e, izvēlēts kā iespējams instruments. Bet es vēlētos e, paust vēl vienu ierosinājumu. Vairāki šīs dienas runātāji ir minējuši to, ka Lielbritānijā Tātad ir, ir minēts arī vācu un fra, franču piemērs, un man liekas, ka varētu būt noderīgi iekļaut sarakstu ar šiem jautājumiem, kad uh, cilvēki jūt, kā būtu strādāt no cita virziena. Un mums būtu jā, jā, jā, jāizmēģina jauna pieeja. Iespējams, šis saraksts būs uh, uh, garš saraksts, tomēr šis jautājums kaut kādā veidā ir jārisina. Paldies! Es domāju, ka mums uh, jau bija šāda tabula, jo mēs lūdzām DG, Sanko ģenerāldirektorātam tādu izstrādāt. Es domāju, ka arī jautājums par kopējo mm, mm, ietvaru jau tika minēts. Es domāju, ka tas bija jūsu uh, tabulā. Es domāju, ka ir struktūrā jāņem vērā arī pārējais elements. Andres, vai jūs klausījāties, ko es teicu? Es tikai izteicu komentārus, komentārus par eh, šo te, eh, kopējo mm, ietvaru. Tātad par pārējais elementu, kurš būtu jāiekļauj sastajā nodaļā. Tagad mēs eh, pievērsīsimies balšos, balsošanai. Tātad būs balsojums par diviem ziņojumiem. No sākuma es jums vēlētos prezentēt svarīgu jautājumu, vai varētu ievērot klusumu, lūdzu? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Kā jūs zināt, vai mēs lūdzu varētu ievērot klusumu? Paldies! Komiteja ir, atbi komiteja ir atbildīga eh, komitoloģijas eh, kontekstā par visiem ierosinājumiem, par, kurus mēs izstrādājam tātad parlamentā. Un, un vakardien koordinātors sanāksmē Tātad koordinātāri vispirms eh, aplūkoja šos jautājumus, un, vai, un to vai eh, komisija ir izstrādājusi instrumentus. Kas ir, eh, kad, tad ir svarīgi, lai tiktu ievērotas subsidiaritātes un proporcionalitātes principi. Mums ir detalizēti uh, Mēs detalizēti aplūkojām jautājumu eh, par roņveidīgajiem eh, produktiem, tātad, kas bija ļoti nozīmīgs eh, jautājums. Un komisija mums ir atsūtījusi projektu noteikumus, kurus ņēmām 10. maijā. Un Tas nozīmē, ka mums vajadzēs eh, jebkurā gadījumā panākt eh, ātrāku apstiprināšanu. Mēs vakar ar eh, komisiju apspriedām šo, šīs detaļas kopā ar koordinatoriem, un koordinatori arī izskatīja nostāju. Koordinatori balsoja ar vienu balsi atroties, un viņi rekomendēja, ka mēs nebūsim pret īstenošanas pasākumiem. Mēs arī mēģināsim pēc iespējas ātrāk apstiprināt šos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tad, kad šī šie, šie pasākumi par uh, roņu tirdzniecības pasākumiem stāsies spēkā 20. augustā, tad būs arī šie īstenošanas pasākumi jau spēkā. Es domāju, ka šis punkts ir ļoti svarīgs, un tieši tāpēc mēs to arī detalizēti apspriedām. Tāpēc es arī gribētu, lai jūs par to nobalsojat pēc īsa brīža. Bet pirms tam es gribētu dot vārdu Volises kundzei, kas bija referente par šo direktīvu, lai viņa mums par to pastāstītu. Viņa labāk pārzina regulas saturu nekā mm, citi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka mēs eh, visi mm, ļoti labi esam iepazinušies ar šo jautājumu pagājušajā pirmdienā, kad mēs par to ļoti daudz runājām visās grupās, lai nu, izstrādātu galējo dokumentu, un tas ir skaidrs, ka tas ir ļoti sarežģīti. Un īstenošanai ir jābūt ļoti komplicētai, lai mēs būtu droši par to, ka uh, dažas iesaistītās puses var aizsargāt savas kopienas un, varētu, un tir, tirniecība varētu turpināties. Tāpēc, eh, ja kurā gadījumā mēs komisijai iesniedzām eh, tādus instrumentus, kas varētu tikt īstenot. Un vakardienas sanāksmē eh, mēs varējām redzēt eh, to, ka eh, viņi ir iedvesmojušies no līdzīgiem noteikumiem. Un viņu ziņojums ir izstrādāts neatkarīgi, lai novērtētu īstenošanas noteikumus. Esmu pārliecināta par to, ka viņi ir veikuši ļoti līdzsvarotu un uzmanīgu darbu. Un es domāju arī, ka eh, ņemot vērā eh, tātad, to, ko jūs minējāt, eh, parlamentam ir Tātad, ja, ja parlaments nepieņemtu šos noteikumus, tad mēs būtu ļoti grūtā situācijā. Un ņemot vērā arī termiņu, kur, tad, kur, kur vēlas parlaments, tas ir ļoti tuvu augusts mēs arī nevēlētos, lai tas būtu tik tuvu. Jo Eiropas pilsoņu interesēs būtu, lai šis, šie noteikumi darbotos, un tad komisijai par to vajadzētu ziņot 2011. gadā. Es domāju, ka tā ir labā, labākais, ko var darīt. Tāpēc es mudinu savus kolēģus um, balsot pozitīvi. Paldies! Tātad um, nebija plānotas plašas debatas, bet es dodu vārdu arī Gerhardas kundzē. Paldies! E, tā kā e, savai grupai es ieteicu atturēties, tad es e, gribētu paskaidrot, kāpēc, lai cilvēki saprot, par ko ir runa. Es eh, vakar arī koordinātoru sanāksmē atturējos, jo, mm, manuprāt, šī procedūra nav īpaši pārskatāma. Es īsti nesaprotu, kāpēc īstenošanas noteikumos mm, direktīvas teksts vai, vai būtībā regulas teksts eh, tiek iekļauts mm, mainītā. Mm, tekstā, un, piemēram, bezpeļņas jēdziens tiek izlaists eh, un vēl citi jēdzienu, un tāda procedūra man nav īsti saprotama. Eh, es nebalsoju pret, jo uz priekšsēdētāja jautājumu mm, Eiropas komisijas niedza skaidru atbildi, un šis jautājums bija uh, par to, ka sākotnējā regulās tekstā trešajā pantā uh, ir mm, skaidrs formulējums. Un eh, tas eh, attiecas kā pamats arī īst, uz īstenošanas noteikumiem, un komisija uz to teica, jebkurā gadījumā tā tas būs. Un tāpēc arī es saku, labi, Mēs nenoraidām šos te īstenošanas noteikumus, tomēr e, es īsti nesaprotu, e, kāpēc e, teksts ir viens noteikumos un otrs regulā. Tāpēc es arī ieteicu savai grupai atturēties. Paldies! Darbie kolēģi! Es nevēlējos eh, par to plaši diskutēt, bet, ja jūs eh, vēlties eh, par to runāt, tad mēs par to varam norganizēt šajā pēcpusdienā, jo šorīt mums ir jābalso. Tad ir vairāk runātāji pieteikušies, un es domāju, ka tā kā par tekstu tika lemts koordinātāšu sanāksmē, tad mēs tātad nepieņemsim tekstu bez debatēm. Un iemesls, kāpēc tātad um, š, mēs par to runājam šodien, ir uh, termiņš, kas ir ļoti drīz, bet kā Lolis kundze teica, ir ļoti svarīgi, lai mēs par to šodien runājam. Un tāpēc dokumenti būs pieejami, un mēs par to runāsim uh, šodien uh, puspiecos, jo tā ir vienīgā iespēja, kā mēs tam varam detalizēti pievērsties. Uh, Tātad mēs eh, tātad eh, izmainām šīs pēcpusdienas darba kārtību, pievienojam vēl vienu punktu, un dokumenti ir pieņemami, pieejami uh, internetā. Tā kā jūs vēlties uh, balsot, tad jums ir jābūt uh, klāt sanāksmē pēcpusdienā. Vai tad, tad jūs piekrītat? Tad tas ir nolēmts. Atvainojiet. Cikos būs balsojums? Tas eh, atkarīgs no tā, cik ilgi par to tiks eh, runāts. Es domāju, ka tad, ja jūs eh, vēlaties par to balsot, tad jums ir jābūt puspiecos arī uz diskusiju. Vai būs iespējams, ka komisija ir, ir, ir klāt šajā sanāksmē, lai sniegtu paskaidrojumus? Mēs, protams, ielūgsim komisiju. Kristiāna, lūdzu, es ierosinu balsot tagad. ja vairums eh, komitejas locekļu to atbalsta. Man ir tomēr kas jāsaka, jo Es domāju, ka tas tagad neiet sēdes vadība labi. Hārbor kungs, jūs ļoti labi zināt, ka referente e, balsojumā palika mazākumā un komiteja neatbalstīja viņas viedokli. Tāpēc, manuprāt, būtu svarīgi, lai visiem referentiem būtu iespēja izteikties e, kaut arī īsākā laikā, jo šajā gadījumā nevar būt tā, ka referente nevar pārstāvēt komiteju un tā nav korekta procedūra. Es nedomāju, ka referents par to ir runājis, kaut gan daudz par to ir um, tad, uh, jautājuši viņiem. Tāpēc es pārliecināšu par to, vai šai komitejai par to ir jālēm. Tomēr esmu priecīgs par to, ka mēs varētu balsot tagad. Tomēr, tomēr man, ir, ir, jā, man ir jāpārliecinās par to, ka visi ir apmierināti. Un tāpēc. Uh, liekas, ka ierosinājums balsot pēcpusdienā ir labāks. Priekšsēdētāja kungs, mūsu problēma ir tā, ka pēcpusdienā visi nebūs. Tas nozīmē, ja mēs nebalsojam šorīt, tad balsojam jūlijā, jo eh, pēcpusdienā mēs nebūsim pilnā skaitā. Varbūt, ka tas nav tik svarīgi un tomēr būs sarežģīti. I mean, with... Problēma ir, ar, ar jūliju ir tāda, ka mums nav laika. Un tā nav mana vaina jo šī ir pirmā iespēja, kad mēs par to varam runāt, un tāpēc mums eh, tad ir jābalso jau šajā pēcpusdienā, un tāpēc eh, tas ir šīs dienas darba kārtībā, pēc vakardienas koordinātoru diskusijas. Es domāju, ka nav cits alternatīvs. Tas ir viss, ko var teikt. Man šķiet, ka tad, tad mēs balsosim eh, šajā pēcpusdienā, un tur būs kaut arī komisija un tad mēs balsosim par šo priekšlikumu. Lūdzu. Šo pēcpusdienā es nevaru. Es braucu uz Spāniju. Un ja šī diskusija eh, notiek eh, pēcpusdienā, tad es teiktu, ka atliksim balsojumu. Problēma ir tāda. Jā, lūdzu. Man ir formāls iekļ, ie, ie, priešlikums, un tad mēs... Mums vajadzētu nobalsot par to, vai mēs tagad balsosim. Un ja, ja lielākums uh, komitejas piekritīs tam, ka mums jābalso, tad mēs arī balsosim. Ja koordinatoriem būtu ļoti ātri dots vārds un katrai grupai pusminūte vai minūte pozīcijas izskaidrošanai, mēs jau sen būtu nobalsojuši. Es nesaprotu, kāpēc mēs tagad te vilcināmies. Labi. Tad darīsim tā. Ja koordinātori vēlas izskaidrot savu pozīciju, tad jums tiks dots vārds. Es izteikšos ļoti īsi. Es iesaku savai grupai balsot par, un tā iemesla dēļ, ka, eh, lai gan ir zināmas eh, briesmas un norādījumi, ka eh, aizliegumus varētu neievērot, un es domāju, ka nekomerciālas papildinājumā būtu bijis pareizs, bet komisija pārliecināja ar savu skaidrojumu divos punktos, <clears throat> kādēļ es arī ieteicu grupai sniegt atbalstu no vienas puses, tātad pašreizējais juridiskais teksts, ko mēs esam pieņēmuši vienkārši paliek kā bāze, otrkārt 12. augustā. Beidzot, varā, mums būtu jāsāk ar īstenošanu, jo pēc tam rudenī, jūnijā atļausi, atkārtosies rudenī vecā situācija, Kanādā sāks medību sezonas un mēs neko neesam izdarījuši. Tāpēc es uzskatu, tagad ir svarīgi nobalsot par, lai lieta būtu pabeigta un 2011. gadā mums būs komisijas ziņojums. Paldies! Švābkungs, vai jūs eh, vēlaties runāt savas vār grupas vārdā? Eh, kāds ir jūsu viedoklis? Es varu eh, pie, pievienoties kolēģis pozīcijai. Zaikungs. Priekšsēdētāja kungs, vakardien mums bija diskusija, un es zinu, ka šis ir ļoti jūtīgs jautājums, bet es zinu, ka mēs esam saņēmuši ēpastus no dažādiem vides un dzīvnieku uh, vidus un zīmnieku aizstāvju organizācijām, bet eh, mums nav jāatsāk eh, diskusija par, eh, par, par, par to, par ko jau ir lēmis parlaments. Un tad, ja mums būtu uh, nopietni motīvi, mums vajadzētu būt ļoti nopietniem motīviem, lai mēs noraidītu komisijas priekšlikumu. Un mans arguments ir tāds, ka tad, eh, re, noteikums stāsies spēkā augustā, un mēs eh, tātad neko daudz neiegūsim. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uh, tagad balsot un, un pieņemt komisijas priekšlikumu. Tad, tad, tad vakardienas tad es, eh, sāksim balsošanu. Tātad vai mēs piekrītam koordinātu uh, priekšlikumam par pret, atturās, pieņemts. Otrais punkts. Vai komiteja piekrīt tam, ka mums ir jālūdz uh, eh, uh, priekšsēdē konferencē jūlijā Apstiprināt pirms 9. stāvā spēkā par, pret, pieņemts. Lielas paldies! Ja jums, jūs vēlaties mm, kādas detaļas, tas būs pieejams. Un tagad vai mēs varētu pārbaudīt? Tad mēs izmantosim elektronisko balsējumu. Tad vai es varētu m, mm, pārbaudīt, cik cilvēku ir šeit? Tad pirmkārt Uh, tad, tautas partijas grupas balsojums. Cik daudzi ir šeit? 12. Vajadzētu būt 14. Vēlreiz. Tātad uh, balsojums uh, tautas partijas grupā ir sācies. 14. Tomēr 15 kurš eh, novēlojās varbūt, vai arī kāds nebalsoja. Vai ir vēl kāda tautas partijas pārstāve, kas vēlas balsot, bet nevarēja to izdarīt? Tad vai jūs atturaties? Labi. Tad par. Kas ir par no tautas partijas grupas, lūdzu balsojiet. Tagad ir 15. Tad eh, ir tā, ka viens cilvēks nebalso. Slā, eh, beidzam balsojumu. Un tagad eh, S un D grupas um, locekļi par astoņi. tad mēs esam šodien mazāk. Tad četri no liberāļu grupas. Tātad eh, Ceskovska kungs, jūs, viņa ziņojums, vai jūs ko vēlties teikt pirms balsošanas? Es tikai gribētu pateikties visiem, kur man palīdzēja izstrādāt ziņojumu. Un tad vispirms eh, manas politiskās grupas eh, sekretariātu, padomniekus un visu sēnu referents, kuri ļoti citīgi strādāja, lai šis eh, ziņojums šodien būtu gatavs. Paldies! Tātad septītais um, punkts. Tātad Kreuzmēna kunga punkts par, pret, pieņemts. Otrais grozījums par pret pieņems. Desmitais uh, punkts ar mutiskajiem grozījumiem, kas ir jūsu balsošanas sarakstā par pret pieņems. Desmit uh, A trešais grozījums, Treskauska kunga grozījums par pret pieņemts. Tad trešais eh, atkrīt. 10b. Mutiskais grozījums par pret. Pieņemts. Ceturtais grozījums eh, par pret. Pieņemts. 12. punkts. 5. Eh, grozījums par pret. Pieņemts. Piektais eh, grozījums atkrīt, eh, sestais par, pret, pieņemts. Septītais eh, grozījums par, pret, pieņemts. Astotais grozījums ar Krosmanu kunga grozījumu par, pret, pieņemts. Devītais par, pret, pieņemts. Desmitais par pret pieņemts. Desmitais atkrīt un vienpadsmitais par pret pieņemts. Un gal, gal, galīgais balsojums būs tiksies elektronisks, ir sācies. Beidzies balsojums. 32 par, 2 pret, un neviens eh, nav atturējies. Apsveicu Saskovska kungs par jūsu ziņojumu eh, pieņemšanu. Tagad mēs eh, pievērsīsimies Ariesa kunga ziņojumam par iekšējā tirgus pabeigšanu e-komercijas jomā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es tikai gribēju pateikties eh, politiskajām grupām par sadarbību. Eh, gatavojot šī ziņojuma projektu. Tāpat arī paldies par kompromisiem, par kuriem varējām vienoties. Eh, tāpat paldies ēnu referentiem un visiem grupas līdzstrādniekiem. Paldies! Paldies, referent kungs. Tagad 49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 kompromisa grozījumi. Pirmais par pret pieņemts. Un tas nozīmē, ka 1 līdz 63 atkrīt. Tātad tagad nākamais ir 66. Rašvāra kunga grozījums. Nē, tomēr 62. Tas nebija kompromisa grozījums. 62. par, pret, noraidīts. 66. Rošvāra kunga grozījums. Piedodiet, 65. Eh, ne, nav kompromisa grozījums par, pret, Noraidīts. Tagad 66. Rašvāra kunga grozījums eh, balsojums par daļām. Pirmā daļa. Tātad sākam balsojumu par 66. pirmo daļu. Balsojums beidzies. Pieņemts. Otrā daļa 66. Būs elektroniskais balsojums par otro daļu. Sākam balsojumu. Beidzam balsojumu. E, pieņemts. Tagad 68. švāba kunga grozījums. Sākam balsojumu par 68. grozījumu. 68. grozījumu. Beidzam balsojumu. Pieņemts. Tagad 67. grozījums. Nē, tomēr. Tad 69. tomēr ir nākamais. 69. grozījums par pret pieņemts. Eh, ITRA komitejas eh, punkts 13 par pret pieņemts. 14. par pret pieņemts. 30. par pret pieņemts. 6. punkts 70. Eh, grozījums par pret pieņemts. 71. par pret pieņemts. Juridiskās komitejas 11. par pret pieņemts. 12. par pret pieņemts. 72. 73. kur ir identiski grozījumi par pret pieņemts. Sastais par pret pieņemts. 76. Uh, Korholas uh, kundzes grozījums par, pret, noraidīts. 74. Maier kunga grozījums par, pret, pieņemts. 75. Uh, valodas grozījums, juridiskās komitejas pirmais par, pret, pieņemts. ITRE 17. Pieņemts, par, pret, pieņemts. 77. Eh, Fernando de Campus eh, par, pret, pieņemts. 78. Eh, par, pret, pieņemts. Juridiskās komitejas otrais par, pret, pieņemts. 15. par, pret, pieņemts. Trešais uh, itra pie, par, pret, pieņemts. Tagad uh, otrais kompromiss grozījums par pret pieņemts. Tagad uh, itre otrais par pret pieņemts. 13. juridiskās komitejas, tas ir kā papildus, tad par pret pieņemts. 8. A jauns 84, 85, 98 par, pret, pieņemts. Ītri 15 par, pret, pieņemts. Kompromiss grozījums 3 par, pret, pieņemts. 86. grozījums. Tas ir kā papildus balsojums 86. tātad Balsojums ir sācies, beidzies. 21 balss pieņemts. 31. itra par, pret, pieņemts. 90. ir. <clears throat> Tad 91. tagad par, pret, pieņemts. 92. par, pret, pieņemts. Komunis grozījums 4 par, pret, pieņemts. Tagad eh, juridiskais, juridiskās komitejas 16. un IT 4. par pret pieņemts. 101. par pret. Tad sāksim balsojumu. 101. Eh, grozījums. Sākam balsojumu par 101. Beidzam balsojumu. 22 eh, balsis par Pieņemts. 101. Sākam balsojumu par 102. Atvainojiet. Tad sākam balsojumu par 101. Vai balsojums beidzies? Tad pieņems ar 18 balsīm par 99. par pret. Pieņemts. 100. grozījums par pret. Pieņemts. 103. par pret pieņemts. Kompromis grozījums numur 5 par pret pieņemts. 110. Mm, par pret pieņemts. 113. Kelija kunga grozījums par pret pieņemts pieņemts. 114. Kelija kunga grozījums par pret pieņemts. Tad vai mēs varam par itre um, grozījumiem kopīgi nobalsot no 16. līdz 21. Nē, jā. Tad, tad kopā tad par pret pieņemts. 116. grozījums par. Tad sākam balsojumu par 116. grozījumu. Balsojums beidzies. 20 balsis par, pieņemts 115. grozījums par, pret, pieņemts. Itre sadītais punkts par, pret, pieņemts. 120. grozījums. Tas ir atsauts. 118. grozījums par pret. Pieņemts. 117. par. Sāksim L balsojumu. Tad 117. balsojums sācies. Balsojums beidzies. 23 balsis par pieņemts. 119. ir eh, valodas grozījums. Un tagad uh, eh, 16a punkti tad par pret pieņemts, juridiskais 14 uh, eh, par pret pieņemts, itra pirmais uh, par pret pieņemts, 121 par pret, juridiskais 8 par pret pieņemts pieņemts. E, juridiskās 17. par, pret, pieņemts. 126. par, pret, pieņemts. Vai juridiskās komitejas var balsot par, par tiem grozījumiem var balsot kopā? Nevēlties balsot kopā? Tātad nē. Tad atsevišķi, tātad piektais par, pret, pieņemts, sastais par, pret, pieņemts, desmitais par, pret, pieņemts. <clears throat> Simt divdesmit grozījums par, pret, norādīts. 128. par, pret Es domāju, sāksim balsojumu. 128. Rošvāra kunga grozījums. Sākam balsojumu. Beidzam balsojumu. Noraidīts. 129. Uh, grozījums. Sākam balsojumu. Sākam balsojumu par 129. Be, balsojums beidzies. Pieņemts. Itri 22. par pret pieņemts. 130. 132. par. Sākam balsojumu. Balsojums beidzies pieņemts ar 26 bals, balsīm. 133. ir atsaukts, 134. par pret pieņemts, juridiskais trešais pieņemts par pret pieņemts, 136. <clears throat> sākam balsojumu par 136. Beidzam balsojumu. 20 <clears throat> par pieņemts. 135. 137. Eh, kā papildus eh, par pret pieņemts. Itra 5. Eh, par pret pieņemts. 139. Sākam balsojumu par 139. Beidzam balsojumu. Noraidīts. 20 pret. 138. Sākam balsojumu par 138. Beidzam balsojumu. 19 eh, pret noraidīts. Jurijas 19. punkts par pret pieņemts. 140. par pret pieņemts. 141. par pret pret pieņemts. Itri 25. par pret pieņemts. Jūrī 9. par pret pieņemts. Komunis grozījums 6 par pret pieņemts. Un tagad pievērsīsimies Tad 142. nav kompromisa grozījums. Tad 142. par pret noraidīts. Un tagad uh, jūrija 18. par pret pieņemts. 146. grozījums par pret pieņemts. 148. referenta grozījums par pret pieņemts. Vai par nākamajiem varam balsot uh, kopā? Eh, Jurija un Itrē punkti līdz 29. par pret pie, vispieņemti. Kompromisa grozījums 7 par pret pieņemts. Tagad eh, itrē 12. punkts par pret. Itri 12 par pret, pieņemts. Juri 7 par, pret, pieņemts. 153. <clears throat> grozījums eh, par, pret, pieņemts. Komunis grozījums 8 eh, par, pret, pieņemts. Tagad itre 8. punkts. Tad līdz 29. par tiem balsojam kopā par pret. Visi pieņemti. 158. par pret. Pieņemts. 160. 160. 60. atkrīts. 159. Es domāju, ka būs jābalso elektroniski.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 168, 163 par, pret, pieņemts. 162. Sākam balsot par 162. Beidzam balsojumu. Noraidīts ar pret balsiem 19. Tagad uh, apsvērumi. 14. par, pret, pieņemts. 15. par, pret, pieņemts. 16. 17. par, pret, pieņemts. 18. 19. par, pret, pieņemts. 20. 21. 20. par, pret, pieņemts. 20. 21. par, pret, pieņemts. Jūrija apsvērums A par, pret pieņemts. Itre A par pret pieņemts. C apsvērums 22. grozījums par pret pieņemts. Itre apsvērums B par pret pieņemts. Nākamais apsvērums ir itre D un E kopā par pret pieņemts. 23. grozījums par pret pieņemts. 24. 25. atkrīt, itre C par pret pieņemts. 26. grozījums par pret pieņemts. 27. par pret pieņemts. Jūrija apsvērums B par pret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 Vai Juri jur, jur un Itre var, bals, varam balsot kopā par pret pieņemts? Tad šeit ir trīs grozījumi. 31. par pret pieņemts. 32. par pret pieņemts. 33. par pret pieņemts. 35. par pret pieņemts. 34. <coughs> Pret. Pieņemts. Jurī E. Par. Pret. Pieņemts. 36. grozījums par. Pret. Pieņemts. 37. par. Pret. Pieņemts. 39. par. Sākam balsojumu par 39. Sākam balsojumu. Balsojums beidzies, pieņemts uh, ar 20 balsīm par 41. grozījums. Sākam balsojumu par 41. Beidzam balsojumu. Noraidīts ar 18 balsīm pret. 42. par pret. Noraidīts. 40. grozījums. Sākam balsojumu. Beidzam balsojumu. Noraidīts ar 19 balsīm pret. 38. grozījums. Sākam balsojumu par 38. grozījumu. Beidzam balsojumu. Noraidīts ar 18 balsīm pret. Tagad kopīgais balsojums par jūriju eh, FGI un ITRG e par pret. Pie, visi pieņemti. 43. grozījums par pret. Pieņemts. 44. par pret. Pieņemts. ITRH e grozi, apsvērums par pret. Pieņemts. 45 par pret pieņemts. 46. Maklārkins kundzes um, ar uh, balsojumu par daļām. Pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsojumu par otro daļu 46. grozījumam. Beidzam šeit, ka mēs lēni balsojam par šo grozījumu. Beidzam balsojumu. Pieņems ar 22 balsīm pār. Vai varam balsot par Juriju C, H un Itre I kopā? Par? Pret? Pieņemts. 47. par? Pret? Pieņemts. 48. par? Pret? Pieņemts. Um. Un tagad citāti. Un tagad par visu eh, ziņojumu projektu kopumā. Sākam balsojumu. Balsojums beidzies. Pieņemts ar 32 balsīm par un nevienu pret. Lielas paldies! Liels paldies uh, referentam un arī ēnu referentiem par uh, šo ļoti iespaidīgo darbu. Es domāju, ka tas noteikti ietekmēs mūsu kopējos darba rezultātus. Uh, now, colleagues, um... Kolēģi, Es lūdzu tiem, kas pašlaik grasās atstāt zāli pēc balsojuma, darīt to klusu. Mums ir radusies neliela dilemma. Ir pieteikušies astoņi runātāji Švāba kunga ziņojuma sakarā. Tāpat arī komisija vēlas izteikties, tāpat arī šādi Mozes kundzei vajadzētu iepazīstināt mūs ar savu jauno ziņojumu. Bet koordinātoru sanāksme ir paredzēta pulkstens 11.30. Šķiet, ka šādi Mozes kundze nebūs klāt jūlijas sanāksmē, vai tā ir taisnība? Is it, is it possible for you to... I mean, I would rather give you more time. Es labprāt dotu jums vairāk laika, bet ja jūs vēlaties pavisam īsi iepazīstināt ar savu ziņojumu. Uh, well, es gribētu ieteikt sekojošo. Šķiet, ka mums nebūs pietiekami daudz laika, lai mēs varētu pilnīgi apspriesties ar visiem mēnu referentiem, bet es domāju, ka jūs noteikti gribētu iepazīstināt ar savām idejām ziņojuma sakarā. Ir divas iespējas. Varbūt mēs pārceļam to līdz 12. jūlijam, vai arī es došu katram vienu minūti, lai runātu par švāba priekšlikumu, un pēc tam šādmās kundzei būs mazliet laika iepazināt ar savu ziņojumu. Tātad es apstiprināšu šādu uh, mūsu rīcības veidu. Vai Švāba kungs man klausās? Tātad es došu katram deputātiem. Abad, Mr. Arias. Um, Mr. Abad is left, okay. So we can start. Abas kungs ir prom, Arias kungs arī izgājis. Tas bija runātājs saraksts, katram būs tiks dota viena minūte. Jūs varēsiet īsi izteikties par eh, šābu kungu ziņojumu, pēc tam es došu Prona kungam eh, vārdu. Tas nozīmē, ka mums eh, būs iespēja dot Šaldmozes kundzei vienu pusstundu laika, lai iepazīstinātu ar saviem, uh, savu ziņojumu. Mums ir jāpabeidz darbs līdz 11. Kratsa bildes kundzei viena minūte. Uh, thank you, uh, thank you, Mr. Ch Liels paldies priekšsēdētāji. Man ir jautājums referentam. Mēs visi šeit runājam par struktūrālu pieeju. Uh, Mēs eh, dzirdējām tikai to, ka viss pasliktinās, mēs nevaram to akceptēt. Es gribētu zināt, kāda tad ir eh, vīzija, kāda ir konkrētie priekšlikumi, kur ir filozofija. Mēs dzirdējām ļoti detalizētu salīdzinājumu ar Vācijas tiesībām un Francijas tiesībām. Es gribētu atgādināt, ka mums ir 27 dalībvalstis. Tas nav kaut kāds juridisks mēģinājums uh, salīdzinošajā jurisprudencē. Mēs gribam labāk aizsargāt mūsu patērētājus, bet vienlaicīgi mēs vēlamies, lai arī mazie uzņēmumi kaut ko gūtu. Kur tad ir šī vīzija, Gebhards kundze? Šķiet, ka Gebhards kundze nav referenta šajā jautājumā, saka priekšādētājs. Es neļaušu viņai atbildēt, bet varbūt viņa varēs jums atbildēt mazliet vēlāk. Lehnes kungs. Eh, paldies, laika gan ir ļoti maz. Es gribēju tikai teikt vienu teikumu par Gepferāts Horns. Es saprotu jūs teikto, bet principā situācija ir tāda, ka jūs eh, neņemiet vērā to, ka harmonizācija nozīmē eh, patērētāju situācijas uzlabošanu Eiropas kontekstā. Un arī jūs esat īstena Eiropiete. Tāpēc arī, ja mēs darbojamies tā, vai tas ir viss, kas šeit Parīzes princips vai Angļu princips, ja to mēs nevaram skart, tad jau mēs nemaz neko nedarām. Ja mēs nevaram skart, tad nevaram. Es galu galā šaubos, vai ņemot vērā to, ka viss ir tik ļoti komplicēts. Es, protams, ļoti uh, respektēju Franču viskašē uh, principu, uh, jo tas ir nacionālās tradīcijas un iedzīvotāju paradumi. Tas ir skaidrs. Bet šīs te, e, tēmas kompleksitātē es uzskatu, ka Švāba kunga priekšlikums e, ir uzlabots. Eh, tomēr ne padomē, ne parlamentā eh, mums eh, vēl nav optimālā situācija, jo patēriņa priekšmetu pārdošanas direktīva un viss ir ļoti minimāli saistīts ar ļaunprātīgas izmantošanas klauzulu. Cit... Jo mēs tagad griežamies ap savu asi, un es jau analizēju komisijas priekšlikumu, un tad mums ir bijuši citi uzdevumi. Šo to to mēs aizmirstam. Mēs tikai griežamies riņķī, uh, un es domāju, ka būtu labi konsultēties uh, tajā gadījumā, ja ir šaubas un uh, ja neesam droši, vienosimies par līdzinējo likumdošanas tekstu, nevis komisijas priekšlikumu. Un ietu, iet visu vairāk soli pa solim. gribētu, pardon, paldies priekšsēdētāja kungs, es gribētu teikt, ka labāk ir justies um, apjukušiem šobrīd nekā tad, kad šī ļoti sarežģītā direktīva būs jāievieš uh, Uh, dalībvalstīs. Es domāju, ka uh, vissvarīgākais ir, lai šī direkti, šīs direktīvas teksts būtu pēc iespējas saprotamāks un lai mēs atrastu pareizo līdzsvaru starp patērētāju tiesību nodrošināšanu, taču patērētāju tiesības nedrīkst kļūt par um, atrunu, lai mēs traucētu attīstīties maziem un vidējiem uzņēmējiem, un viņi ne tikai darbotos kaimiņu valstīs, bet varētu darboties visā kopējā E, tirgū. E, tāpēc e, mums ir jāstrādā tā, lai šajā, šīs ekonomiskās krīzes apstākļos šis dokuments kļūtu par soli uz priekšu iekšējā tirgus standartu konsolidācijā. Paldies! Mr. Juvin. Juvin, kungs. Monsieur le Président, tout d'abord, euh, permettez-moi de vous... Priekšsēdētāja kungs, Es zinu, ka jūs neesat nekāds burvis, bet, eh, manuprāt, šis teksts nāk pārāk vēlu. Šis teksts ir sarežģīts, vai tiešām mums tiek dota tikai viena minūte laika, lai par to runātu. Es domāju, ka šī agrīnā viedokļa apmaiņa ir tikai teorētiska. Tas viss ir ļoti sarežģīti, un tad, kad mēs kritizējam referentu, tad mums vajadzētu justies tā. Mums nevajadzētu būt pārdrošiem, jo šis teksts taču ir ļoti sarežģīts. Uh, Protams, ideālā pasaulē sistēma būtu pilnīgi harmonizēta. Patērētājiem būtu tikai vieni noteikumi, tāpat arī rūpniecībai, taču ir jāatcerās, ka mums ir tradīcijas, mums ir vēsture, mums to visu vajadzētu apvienot kopā. Tieši to arī Švāba kungs dara. Viņš mēģina atrast eh, tādu risinājumu, kas būtu vismazāk slikts. Tajā pašā laikā šajā projektā, kur ir runāts par patērēto aizsardzību, mēs nevaram panākt tādu gala versiju, kas patērētājs aizsargā mazāk. Es gribētu dot piemērus. Es uzskatu, ka ir vairāki panti, kurus vajadzētu uzlabot. Es, protams, zinu, ka ikviena interesēs ir mm, ievies šādus uzlabojumus. Piektajā pantā te ir runa par piegādēm, kavējumiem, pirmspārdošanas eh, servisu, telefonu, tā, telefonu numuriem un tā tālāk. Tas ir ļoti svarīgi. 46a punkts, to pieminēja arī Rošfora kungs. Es piekrītu viņa idejām. 27. pants. Tie ir eh, saprātīgi pasākumi. Tas viss izklausās ārkārtīgi sarežģīti. Es gribētu priekšādētāji, lai mēs a, sev dotu pietiekam daudz laika, lai ietu cauri šim tekstam pāntu pa pāntām. Jā, protams, tas ir ļoti daudz eh, lūgts, bet es domāju, ka šis teksts ir pietiekami vērts, lai mēs par to runātu. Žvāna kungs, es pilnībā piekrītu, šī situācija nav ideāla, bet eh, problēma ir tāda, ka komitejā nav pietiekami daudz laika, un eh, šādas, ar šādu problēmu saskaramies plānojot kalendāru. Taču mums ir paredzētas 45 minūtes 12. jūlijā 2016. šī ziņojuma apskatīšanai. Es ceru, ka jūs būsiet klāt. Uh, Es esmu pārliecināts arī, ka Švāba kungs eh, ņems vērā jūsu komentārus. Tad, kad eh, mēs eh, redzēsim visu šo konsolidēto tekstu ar visiem pāntiem, tad es uzskatu, ka mums būs iespēja apspriesties arī par struktūru. Esmu pārliecināts, ka tautspartijas grupā Švāba kungs jau ir izveidojis darba grupu, kas var panākt kopēju nostāju. Tagad došu vārdu Van Jokundzei. Es redzu, ka ir ieradies kāds cits runātājs, un es varēšu arī uh, viņu iekļaut runātāju sarakstā ap Bārta kungs. Bet vispirms eh, Vaņo kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eh, turpinot Švēna kunga iesākto, es eh, domāju, ka šajā brīdī man ir jāierobežojas savas domas runājot par šo tēmu. Liekas, e, ka no vienas puses mēs progresējam, bet no otras puses e, mēs e, apmulstam, ir tīpaši runājot par neklātienes līgumiem. Viss izplūst un viss kļūst arvien sarežģītāks. Tāpat arī ar pakalpojumiem. Šeit arī un, un ceturtā nodaļa. Es domāju, ka aizsardzības līmenis samazina sarunās ir mazāks nekā direktīvā. Es domāju, jāskatās Eiropas perspektīvā un jāpaskatās arī uz jaunajām dalību valstīm, jo tur aizsardzība nav pietiekama, tā ir jāuzlabo. Es domāju, ka mēs varam uzlabot vēl ļoti daudz. Varbūt, ka mums vēl vajadzētu iziet visus pāntus eh, kārtu pēc kārtas, varbūt, eh, teiksim, 26 te mēs eh, redzam, ka patērētājs nevar pieprasīt ja ir tikai zināmas novirzes, bet, bet šīs te nevirz, novirzes, tās var būt ļoti daudz un dažādas. Mums vajadzētu formulēt precīzāk. Eh, tāpēc pat labāk es jūtos ļoti nedroši. Un jūsu priekšlikums, priekšsēdētāja kungs, eh, mm, vēlreiz piemērot vispārējo metodi, mm, saņemot visus tulkojumus, es domāju, tas būtu labi, jo mums būtu konkrētāks priekšstats. Lielas paldies Varņokundzei, abāta kungam vārds. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms daži punkti. Es domāju tāpat kā jau Švabkungs teica un daži citi kolēģi, eh, ka tas, tā ir interesanta un pragmātiska procedūra. Es nevaru atbalstīt Gebhardas kundzes viedokli, eh, ka Švaba kunga projekts būtotu regress salīdzinājot ar komisijas tekstu. Gluži otrādi, manuprāt, daudzi punkti liecina par progresu. Piemēram, es uzskatu, ka šajā tēmā ir absolūti nepieciešams eh, ne tikai pieiet no juridiskā viedokļa, viedokļa. Eh, mēs, eh, teiksim, pārobežu tirdzniecība, eh, par ko vēl netiek runāts, tā ir direktīvas sirds, tas ir izaugsmes potenciāls, un tāpēc pārobežu tirdzniecība ir absolūti nepieciešamība. Ar juridisko loģiku vien mēs nevarēsim izteikt, jo mums ir jādomā arī saimnieciski. Uh, Mūsu mērķis ir panākt, eh, lai šī te eh, direktīva palīdz nodrošināt arī izaugsmi eh, gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Mēs nevaram izspēlēt uzņēmējus pret patērētājiem. Tāpēc mums ir jādomā arī par ekonomiskās izaugsmes loģiku. Un tas vēl mums frančiem ir svarīgi, ir vajadzīga gan harmonizācija, gan aizsardzība. Mēs nevaram uzskatīt, ka harmonizācija notiek tikai harmonizācijas dēļ. Viss jau ir ļoti labi, bet iedzīvotāji sagaida daudz vairāk. Tāpēc arī mēs Francijā uzskatām, ka harmonizācija ir nepieciešams uzlabot maksimāli vai minimāli, lai kā tas arī nebūtu, bet pamatfilozofija, manisprāt, nedrīkst novest pie mazāka aizsardzības līmeņa. Francijas likumdošanā ir, protams, dažādi trūkumi, un es domāju, ka Mums ir jānodrošina e, tiesiskā vispaļāvības princips. E, tā tad e, te ir ļaunprātīgās izmantošanas klauzula un tā tālāk. Man vienkārši liekas, ka direktīvai arī ir jānodarbojas ar neklātienes pārdošanas jautājumiem un citām lietām, kuras nodrošina izaugsmi. Es tūlīt Šķiet, jūs bijat ārpusē no zāles, kad es teicu, ka katram runātājam tiks dota tikai viena minūte, bet būs jums noteikti bū iespēja arī izteikties vēlāk. Es atvainojos, jūs bijāt ārā no zāles, bet es teicu, ka katram runātājam tiek dot tikai viena minūte. Es atvainojos. Vai vēl viena minūte man tiek dota? Vai jūs tiešām devāt tikai vienu minūti, lai izskaidrotu visu, kas te ir eh, runāts direktīvā? Manuprāt, ar to nepietiek. Priekšsēdētāji, es gribētu teikt eh, vienu lietu. Par eh, termiņu grozījumu iesniegšanai ir svarīgi, lai mums būtu pietiekami daudz laika strādāt pie grozījumiem. Es uzskatu, ka septembrim, septembra beigās vajadzētu iesniegt grozījumus. 20. septembris varbūt būtu labs datums. Es atvainojos, mums ir jāizskata vēl viens darba kārtības punkts. Es runāšu par laika grafiku un debatēm mazliet vēlāk. Uh, Došu vārdu tagad eh, komisijas pārstāvim. De Bronka kungam, un pēc tam vēlreiz runās referents. Lūdzu, komisija vārds. Lielas paldies priekšādētāji. Es zinu, ka jums ir ļoti maz laika, un es zinu, ka eh, šī, šis jautājums, kas ir jāskata, ir ļoti sarežģīts. Ja runa par komisiju, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti, tā ir ļoti laba bāze kompromisā. Arī šajā sakarībā mēs varam strādāt tālāk. Uzklausot debates, es domāju, ka ir svarīgi paturēt prātā struktūru, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu padomāt arī par vairākiem atšķirīgiem pāntiem. Tad, kad mēs atsaucamies uz citām lietām, kad ir šīs starpa atsauces, tad šīs tiesības, kas it kā pazūd, īstenībā nemaz nekur nepazūd. Vismaz tāds ir mūsu sākotnējais viedoklis pašlaik. Ja tās tiek nodotas dalībvalstīm, tad, protams, loģiski ir tas, ka dalībvalstis ar to arī darbosies. Ja tas bija paredzēts vecajā situācijā kā minimālais aizsardzības līmenis, tad ir tikai loģiski, ka šis līmenis saglabājas. Taču dažkārt ir ļoti grūti to visu paveikt tehniskā ziņā. Komisijai ļoti daudz tehnisku piezīmju. Ja jūs man ļausiet, es nosūtīšu šīs piezīmes referentam un sekretariātam. Tas noteikti jums uh, noderēs jūsu turpmākajās debatēs. Mūsu tehniskajās piezīmēs galvenokārt ir runa par uh, tādiem jautājumiem, kur nav atsauču vai arī kur kaut ko vajadzētu īstenot mūsuprāt. Taču es tagad neiedziļināšos šajās detaļās. Komisijas prāt ir eh, svarīgi dot elastīgumu dalībvalstīm. Protams, jūs atceraties, ka sākotnējā priekšlikumā dalību valstīm bija daudz mazāk elastīguma nekā pašlaik, taču dalību valstu pasākumiem vajadzētu nodrošināt efektīvu un samērīgu patērētāju aizsardzību. Ne viss, kas tiek saukts par patērētāju aizsardzību, beigās izrādās, ka tiešām ir patērētāja aizsardzība. Mums ir vajadzīga tāda sistēma, ar kuru būtu nodrošināts, ka dalā, dalībvalstīm būtu jāpierāda, ka šī sistēma patiešām darbojas un tā tālāk. Noslēgumā. Komisija to atkārto vairāk kārt. Mēs esam saņēmuši ļoti daudz sūdzību no patērētājiem, kas uh, diemžēl nesaņem to, ko viņi vēlas no interneta. Tikai tāpēc, ka piegāde nenotiek un piegāde nenotiek juridisku iemeslu dēļ. Ir ļoti svarīgi domāt par šiem patērētājiem, un tieši tāpēc vajadzētu atvērt tirgus, kas pašlaik ir slēgti juridisku iemeslu dēļ. Ja mēs to varētu paveikt, es uzskatu, ka Komisija uzskata, ka mēs panāksim ļoti daudz. Mēs panāksim situāciju, kur visi būs ieguvēji, gan patērētāji, gan ražotāji. Lielas paldies! Lielas paldies Bronka kungam! Tagad došu vārdu referentam, lai viņš izdarītu kopsavilkumu par pašreizēju situāciju, lai viņš apstrinātu laika grafiku un arī parunātu par citiem aspektiem. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Eh, vispirms eh, vārds eh, manam franču kolēģim. Jūs runājāt par ceļošanu uz nažāsmens, bet katrā ziņā vācu valodā man ir vieglāk izteikties. Un es domāju, ka ja mēs strādājam kopā, tad mēs strādājam kopā. Otrakārt par struktūru. Ehm, varbūt jūs struktūru īsti neizpratāt, jo šajā te izdrukā bija galīgais variants, ehm, bet ne uzbūves struktūra. Un es pateicos Miltonam par to, ka tu ehm, informēji par uzbūvi. Uzbūve ir identiskā ar to, kas bija pirms trīs nedēļām. Gebhardas kundze protestē, bet Švāba kungs saka, ka vajadzēja kārtīgi izlasīt. Tā tad jūs redzat, te ir ceturtā, piektā sarkan, zaļa, jauktas. Šodien runāju es tikai par otro daļu, un tāpēc jūs redzat, ka struktūra ir saglabājusies. Pirmā daļa konsolidētā versija netika mainīta. Viss ir palicis tā, kā ir, un tikai otrā daļa tika mainīta. Es mm, nezinu, ko man īsti vēl teikt, eh, man tika teikts, lai es ieklausos, ko saka ēnu referenti un citi kolēģi. To es arī darīju. Un es eh, piepiksēju Torunenes kundzes iespaidus. Eh, ne, tikai Gebhardes kundze mani smagi kritizēja par viedokļu neievērošanu, bet katrā ziņā es ievērošanu un to turpināšu. Es jau neteicu, ka mans priekšlikums ir pati pilnība un es es eh, tikai teicu, ka esmu strādājis daudz un ka gribu prezentēt jums darba augļus. Eh, protams, ka es esmu gatavs diskutēt arī par jūsu priekšlikumiem, eh, tomēr mums vajadzētu būt uzmanīgi, lai diskusijā izteiktos precīzi. Es negribēju likvidēt atteikšanās tiesības, varbūt jūs vienkārši neizpratāt. Jo, piemēram, bija Anglijas ražotājs, kurš teica, kāpēc jūs no tā neatteicāties. Eh, un tāpēc es teiktu, iedziļināsimies tekstā. Eh, to pašu arī, eh, tas attiec uz visu, kas šeit arī tas nav mainījies. Un, ja dalība valstis tā tad neko nemaina, e, tad jau nav ko domāt, Turunenes kundze, kurš pārvir, izvērtēs e, e, proporcionalitāti un atbilstīgumu. Protams, bet pārbauda notiek jau šodien, un tāpēc es arī atsaucos uz EKT, kur jau šodien samērīgumu izvērtē. Un tāpēc arī um, formulējums, protams, ir iespējams uzlabot, uh, bet uh, kopumā es vēlreiz gribētu atgādināt, ka viss jums ir iesniegts un, un uh, Tā tad eh, šodien pēcpusdienā būs eh, divus leju teksts. Mums neizdevās tikai nodrošināt tulkojumu uzreiz, bet pēc trījiem mēnešiem mums būs bijis pietiekama daudz laika. Ar prieku diskusēšu jums par jūsu ierosinājumiem. Paldies par tiem! Uh, well, time... Jā, runājot par laika grafiku. Es vēlētos apstiprināt, ka Mums ir paredzētas turpmākas diskusijas 12. jūlijā. Tad pašlaik laika grafiks ir pusdienas 16. un mums ir uh, paredzēta uh, stunda un 45 minūtes. Tas nozīmē, ka mums būs pietiekami daudz laika diskutēt par šo tekstu. Tad, tad kolēģiem, kuriem nebija iespējas izteikties par šo jautājumu, varēs to darīt 12. jūlijā. Turinen kungs, jūs vēlēties kaut kur runāt par procedūru? Uh, kundzes atvainojas. Jā, te ir runa par laika grafiku. Es eh, neprotu lasīt vāciski, tāpēc eh, konsolidētais teksts noteikti būs gatavs eh, divu nedēļu laikā, cerams, pirms atvaļinājuma. Es runāju par konsol konsolidēto tekstu. Tur, kur mēs redzēsim salīdzinājumu ar komisijas priekšlikumu, tas nozīmē, ka reālā laikā, ja mēs izslēdzam atvaļinājumu, tad mums būs tikai divas, trīs nedēļas grozījuma sagatavošanai. Es gribētu teikt, ka ar to nepietiek, tās ir tikai pāris nedēļas. Es domāju, ka būtu godīgāk, ja mēs dotu tam vairāk laika, jo šis darbs ir milzīgs, mums ir jārunā ar organizācijām, uzņēmumiem un tā tālāk. Priekšādētājs, es gribētu ieteikt, ka, ja runas par, runa par laika grafiku, tad noteikti eh, par to var spriest ar referentu. Es ceru, ka referents ņems vērā manu priekšlikumu. Proti, ka tā kā tagad ir pieejams viss teksts, tad eh, varbūt būtu labi, ja jūs varētu vienoties par viņa priekšlikuma vispārējo struktūru. Tādā gadījumā grozījumu process būtu daudz vienkāršāks, ja būtu vienošanās par pamatnostādnēm. Pretējā gadījumā viss būs ļoti sarežģīti. It īpaši, ja ir runa par nodaļu apvienošanu. Ja jūs varētu par to vienoties, tad, protams, ka būtu vienkāršāk, bet ja jūs nevarat vienoties, tad grozījumi būs sarežģīti. Ja runa par konsolidēto tekstu, es jau Turines kundzei to teicu, ka uh, tur būs daudz vieglāk redzēt, kurš Vāba kungs ir grozījis komisijas priekšlikumu. Īsnībā to ir vieglāk skatīt konsolidētajā tekstā nekā tekstā ar divām slajām. Uh, Mums ir bijušas ļoti lielas problēmas ar šo konsolidēto tekstu, bet, eh, manuprāt, tas ir ļoti eh, labs eh, darba rīks šādām komplicētām izmaiņām. Tā kā viss teksts tagad mums ir pieejams ar visām jūsu izmaiņām, un jo mēs redzam jūsu daudz kolonu struktūru, tad cerams 12. jūlijā, kuras ceru jūs visi būsiet klāt, mums būs iespēja arī detalizētāk par to runāt. Otra lieta, kas būtu jāizskata koordinatoriem, mums ir paredzēta tikšanās 2. septembrī, lai mēs balsot par budžetu. Un mēs varētu arī šeit iekļaut uh, citas diskusijas 2. septembrī. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. septembris, tā kā jums būs iespēja vēl par to runāt. Jebkurā gadījumā jums par to vajadzētu apspriesties ar Švāba kungu kā ēnu referentiem. Tas nozīmē, ka šis darba kārtības punkts uh, ir izskatīts, un uh, liels paldies Švāba kungam! Pievērsīsimies jaunam eh, iniciatīvas ziņojumam. Tā būs pirmā viedokļa apmaiņa. Šāda mūzes kundze mūs eh, ar to iepazīstinās, lai mēs varētu pie tā ķerties klāt. Tātad eh, produktu vispārējās drošības direktīvas pārskatīšana un tirgus uzraudzība. Priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs, man varbūt būtu jāpagaida, kamēr daži no kolēģiem iziet no zāles. Labi, tātad mēs vienojāmies par to, ka sagatavosim ziņojumu, iniciatīvas ziņojumu eh, par vispārējā, produktu vispārējās drošības direktīvas pārskatīšanu un arī tirgus uzraudzības aspektiem. Šīs abas lietas būtībā ir cieši saistītas. Eh, tātad vispārējās drošības direktīva tika pieņemta 2001. gada decembrī Tagad tā ir jāīsteno dalību valstīs no 2004. gada. Eh, Produktu vispārējās drošības direktīva eh, nosaka eh, zināmas vispārējas drošības noteikumus Eiropas Savienības produktiem. Situācija ir tāda, ka komisija ir pieņēmusi lēmumu, acīm redzot, 2011. gadā pārskatīt šo te direktīvu un jau tagad ir paredz, sākusies aptauja, mm, lai redzētu, kuras ir problemātiskās vietas. E, tāpēc mums komitejā vajadzētu izteikties arī par šādas jaunas direktīvas e, saturu par vispārējo drošību kur ir nepieciešami uzlabojumi, kur precizējumi un tā tālāk un tā joprojām. Bet te jau nav runa tikai par direktīvu par produktu vispārējo drošību. Eh, tas ir vienkārši vienīgais eh, likumi, eh, leģitīmais režīms, kas šo drošību nodrošina. Jūs atceraties, ka jau pagājušajā sasaukumā mēs strādājām pie preču paketes, tātad tas ir it kā jaunais likumdošanas ietvars. Un te bija runa par tirgus kontroli. 2008. Eh, gada jūlijā tika šī te pakotne pieņemta un tā stājās spēkā no šī gada 1. janvāra. Un te ir runa par to, kā tiek tirgus uzraudzīts un kā mēs rūpē nodrošinām drošus produktus un pat laban ir zināma pārklāšanās starp prasībām e, pret ietvā, eh, tirgus kontroles iestādēm un ražotājiem. Tā tad no vienas puses tā ir direktīva par produktu vispārējo drošību, un no otras puses tā ir šī te preču pakotne. Tā tad tā ir šī ziņojuma jēga. Protams, ka abas sistēmas ir savstarpēji saistītas, un mēs gribam zināt, vai ir būtiskas pārklāšanās, dublēšanās vai arī nenosakti jautājumi. Ir jānodrošina, lai tirgus kontroles iestādes un produktu ražotāji e, saprastu, kādi e, noteikumi ir spēkā. E, atkal harmonizētā un neharmonizētā joma, tā ir, tas ir viens, bet ar to vien vēl viss nav atrisināts, jo ir dažādas atšķirības starp produktu grupām. Un tā tad no vienas puses ir jaunais likumdošanas ietvers, no otras puses ir šīta direktīva. Bez tam vēl mums ir konkrētas sektoru harmonizācijas direktīvas, rotaļlietu direktīva un tā tālāk. Tas nozīmē, ka regulējumi kopējā tirgu ir ļoti daudz, um, tie rūpējas par produkcijas drošību un uh, tirgus eh, kontroli. Eh, šo te regulējumu tā tad ir ļoti, ļoti daudz, un zināmā mērā tas tomēr apdraud mūsu tirgus uzraudzības iestādes, jo, mm, kas ir daudz, to, to ir grūti uzraudzīt. Tāpēc mums ir jāizvērtē, eh, kas ir mērtiecīgs, saprātīgs eh, no šiem te regulējumiem. Tātad tas ir viens no šiem ziņojuma mērķiem. Ehm, bez tam mūsu komitejā mēs esam vairāk kārt eh, runājuši par to, kāda situācija ir Eiropas Savienības tirgus uzraudzības iestādēm. Ziņojumā būs eh, sagatavots ziņojums, eh, kas liecina par to, ka atsevišķas dalība valstis nav nodrošinojušas nepieciešamos līdzekļus uh, uzraudzības uh, sakarā. Tā tad dalību valstīs nav pietiekuma finansējuma arī dzen, lai īstenotu e, pieņemtos lēmumus. Tāpēc arī mans ierosinājums e, pievērsties trijām daļām. Pirmkārt, paskatīties, kāda ir situācija jaunais likumdošanas ietvers un produktu vispārējās drošības direktīva kur ir atšķirīgas definīcijas, e, dažādas prasības ražotājiem vai importētājiem, e, kādā veidā nodefinēt risku vispārējā e, drošības direktīvā un arī likumdošanas ietvarā, un kāda tām ir nozīme produktu drošības kontekstā vai patērētāji tiek pietiekami aizsardzībi, kādas prasības izvirzītas nacionālajām iestādēm un tā tālāk. Tātad šeit mums ir jāskatās eh, attieksme, likumdošanas ietvers un vispārējā direktīva tad vēl mums vajadzētu koncentrēties arī uz tirgus kontroli, vai dalību valstīs ir kādi ierobežojumi, kas traucē eh, labai tirgus kontrolē, vai viss ir organizēts ekonomiski, vai tiek izpildītas speciālās prasības, un vai ir pietiekam daudz prasību, lai nodrošinātu reālu uh, produktu uzraudzību, vai likumdošana tam ir pietiekama kā piemēram internetu piedāvājumi un tam līdzīgi. Uh, Tātad šis te jautājums, kā tirgs ko funkcionē kopumā. Un noslēgumā direktīvas konkrētais eh, saturs arī tam mums vajadzētu pievērsties uh, un padomāt, vai nevajadzētu uh, eh, stri, stingrāku regulējumu, piemēram, produktu izcelsmes uh, izsekošana, ka, piemēram, Baltijas valstīs uh, tika pieņemti jauni regulējumi. Un, Amerikas Savienotajās valstīs e, šie te jaunais regulējums, un mums ir jāskatās, e, kāds, e, kā tas viss tiek savietots, kā to var interpretēt. Vakar mums bija trīs stundu ilga uzklausīšana par normām, un arī te ir prasības normām normēšanai. Mums ir jāskatās, kādas normas ir nepieciešamas, eh, kādas normas ir atsevišķās direktīvās, eh, un, eh, protams, ka tas arī prasīs laiku. Un tad mums ir nepieciešamas arī jaunas procedūras, ja mēs e, kopējā tirgu konstatējam bīstamas preces. E, tā ir jauna procedūra, kas ir spēkā tikai gadu. E, Un varbūt, ka mums ir jāizvērtē, kādi ir nepieciešamie termiņi. Varbūt ilgāki vai, vai, vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir vienkārši norādījums uz to, par ko ir jārunā, lai jums rastos priekšstats. Pat labāk, es jau tikos ar ēnu referentiem. Eh, mēs esam eh, sagatavojuši eh, dokumentu, kas Eh, ras, radīs jautājumus uz atsevišķiem jautājumiem, kurus es pieminēju. 29. Eh, 30. septembrī mums būs atkal gru, eh, komitejas sēde un mums būs radošā darbnīca, un līdz tam šis dokuments būs izstrādāts līdz galam, un mēs zināsim, kuras ir reālās problēmas. Un pēc tam es uh, 11. oktobrī došu savu projektu uz tulkošanu, un tas nozīmē, ka oktobra beigās mēs varēsim atgriezties pie šīs tēmas. Un tad būs atkal termiņš grozījuma iesniegšanai līdz decembra beigām. Tā kā es domāju, ka 2011. gada janvārī mums IMCO būs balsojums un plenārsēdē balsojums varētu būt 2011. gada februārī. Tāds ir process, lai nodrošinātu mums pietiekami daudz laiku darbam, ņemot vērā tēmas, sarežģīto tēmu. Pat labam man pašai ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, un es ceru, ka pēc vasaras brīvdienām šo atbilžu būs krietni vairāk. IMCO rezultātiem būtu jābūt tādiem, ka mēs kā komiteja parlamentam varam izteikt skaidrus un nepārprotamus ieteikumus, lai parlaments savukārt varētu runāt ar komisiju. Un, eh, lai tā visa rezultātā mums būtu optimāla tirgus pāraudzība un kontrole. Tas ir mērķis, ko man gribētos sasniegt ar šo te ziņojumu. Un paldies arī kolēģiem kuri ar mani strādāja kopā, un, protams, ka es arī labprāt uzklausīšu kolēģi priekšlikums. Paldies! Well, Lielas paldies, Kristela. Jūs, manuprāt, ļoti skaidri norādījāt, eh, kāda ir jūsu nostāja. Mums nav pārāk daudz laika, un es eh, negribētu pārāk daudz laika atņemt koordinātoru sanāksmē. Taču, kā jūs dzirdējāt no Kristelas Šaldemozes, mums ir laiks līdz pat nākamā gada janvārim. Tas nozīmē, ka es nedomāju, ka mums vajadzētu pārāk ilgi par to apspriesties. Taču Tā kā ēnu referenti ir šeit, es gribētu dot viņiem iespēju dot eh, īsus ievadvārdus. Roitavas kundze šķiet pārstāv Korholas kundzi, kas ir ēnu referente. Viņa nevēlas izteikties šodien. Roitova, kas izsakās Korholas vietā, kā ēnu referente, Kreutzmana kungs, zaļie. Rūlis kundze šķiet atkal būs ēnu referente. Foks skundze ir klāt pārstāvēja KR. Salviņī nav klāt. Man ir liels prieks, ka Stefano Soros un Makmilan kungs arī ir klāt, jo viņi ir lieli eksperti šajā jautājumā. Nezinu, vai viņiem būs laiks izteikties šodien, bet viņiem noteikti būs vēl pietiekami daudz laika runāt. Vispirms dodu vārdu Roitavas kundzei. Lielas paldies priekšsēdētāji! Korhols kundze nožēlo, ka viņa nevar piedalīties šīs dienas sarunās, taču viņa lūdza nodot šādus komentārus. Vispārējās drošības direktīva un jaunais tiesiskais ietvers, kas ietver regulu par tirgus uzraudzību, daļēji dubultojas, un šķiet, ka tirgus uzraudzība ir ļoti izaicinošs uzdevums vairākām dalībvalstīm, kas nav, norā, kas nav paredzējušas vajadzīgos resursus, lai efektīvi to veiktu. Šis pašinstīvas ziņojums mēģina rūpīgi izskatīt visus šos jautājumus. Pirmām kārtām ir patiešām nepieciešams nodrošināt, lai pastāvētu saskaņas starp harmonizētiem un neharmonizētiem produktiem. Tieši tāpēc ir vērts analizēt, vai mums vajadzētu turpināt piemērot tirgus uzraudzības noteikumus harmonizētiem no produktiem, uh, ja viņi atrodas patērētāju tirgū. Standartizācijas procedūras saskaņā ar GPSD paredz standartu izdošanu, un tos, tās vajadzētu pārskatīt, tāpēc, ka tās prasa pārāk daudz laika. Komisija plāno stiprināt uh, Eiropas tirgus uzraudzības uh, mehānismus, ieviešot tirgus uzraudzības iestādes izmeklēšanas fāzē un ieviešot citas kopīgas rīcības. Šī iniciatīva ir laba, taču vajadzētu dziļāk izanalizēt tirgus uzraudzības projektu izmaksas tā, lai tie tiktu veidoti tādā veidā, kur resursi netiktu atņemti praktiskajiem uzraudzības pasākumiem dalību valstīs. Produktu drošības noteikumu un ieviešanas pasākumi attiecībā uz tiešsaistes izplatīšanu arī ir jāizskata. Noslēgumā mums vajadzētu padomāt par visu Eiropas eh, produktu drošības mehānismiem ātrās rēģēšanas gadījumos. Pašlaik ir paredzēts viens gads šādiem bīstamiem produktiem Eiropas tirgū. Pēc tam <coughs> ir jāievieš visaptvarošs aizliegums. Ir vairāki argumenti, kas norāda, ka viens gads nav pietiekams periods. Ir jāievieš vispārējais aizliegums tik ilgi, kamēr produkts tiek uzskatīts par bīstamu. Tāpat mums ir jādomā, kā vislabāk novērst neētisku produktu izplatīšanu atsevišķās dalībvalstīs. Lielas paldies! Lielas paldies arī Korhols kundzei. Būtu ļoti labi, ja es nodotu Kristelē šos viņas komentārus rakstveidā. Kraucman kungs vēlējās izteikties, ka nākamais. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ņemot vērā uh, eh, laiku mazo laiku es atturēšos no plaša referāta eh, priekšlasījumiem. Problēmas jau tika ieskicētas, bet es gribētu norādīt uz atsevišķiem punktiem. Eh, piemēram, eh, dalību valstu tirgus uzraudzības pasākumi ir vājā vieta. Man bija tikšanās, piemēram, pagājušajā nedēļā Vācijā ar speciālistu, un es konstatēju, ka ir tādi, kuri attiecas pret tirgus uzraudzību nopietni, un citi ne netik ļoti. Iekšējam tirgum ir ļoti svarīgi, ka tie, kuri piegādā, tie skatās uz vājajām vietām. Un uh, tirgus bez produktu drošības un kontroles, uh, tas ir nekas. Un uh, par amerikāņiem runājot, uh, amerikāņi teica, uh, Eh, ka mm, mēs sagaidām, ka eh, Amerikā eh, neienāk produkti, kuri nāk no neatkarībās kontroles. Mums ir CE marķējums un Vācija nav un citas dalība valstis eh, sajūsminātas par marķējumiem. Mums ir jāizmanto modernās IT iespējas, lai uzlabotu kontroli. Es varētu vēl turpināt par šo bezgalīgi, bet laiks mūsu rīcībā ir ļoti liels. Es arī Lamra fondā nesen eh, uzstājos ar referātu par šo eh, tēmu. Uh, Uh, es esmu par to, lai vienotais tirkus tiktu ats, attīstīts. Mums ir jāķeras tagad pie darba, uh, lai palīdzētu sastādīt uh, ļoti nozīmīgu ziņojumu, kas ir svarīgs tirgus attīstībai. Paldies! Paldies, Rūlis Kondzēvārds! Eh, vēl piebilde. Eh, mums ir arī eh, jāiesaista attiecīgā jaunā pieeja un tad eh, man eh, ir domā, eh, domāt arī jādomā par pārklāšanos un dublēšanos. Varbūt mēs kā komiteja nevarētu organizēt uzklausīšanu par tirgus kontrolas pāraudzības mehānismiem. Man liekas, ka darlība valstis to uzskata, ka atbildīga ir tikai Eiropas Savienība, nevis dalība valstis pašas, vai tur būtu runa par rotaļlietām vai citām lietām. Un es Es domāju, ka mums vajadzētu pastiprināti pie tā strādāt, lai veidotu apziņu, un uh, tāpēc arī es domāju, ka mums vajadzētu vairāk pievērsties. Uh, well, we have, um... Jā, mums uh, būs uh, darba grupa, kas strādās pie, uh, pie tiem rezultātiem. Būs seminārs par uh, darba grupas rezultātiem. Uh, Uh, paldies priekšādātājs vēlētos pirmkārtām pateikties šāda mazas kundzei par viņas iniciatīvu rakstīt šādu ziņojumu. Bez efektīvas tirgus uzraudzības uh, mēs varam tikai tā teorētiski spriest par mūsu produktu drošības līmeni. Tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu pievērst mūsu uzmanību noteikumu īstenošanai daudz efektīvāk. Tā vietā, lai radītu arvien jaunus noteikumus, kas var tikai ierobežot vienoto tirgu. Tieši tāpēc es labprāt palīdzēšu jums gatavot šo ziņojumu, un tas būtu arī viss no manas puses. Paldies Foksa kungam, Transafalīdis kungam vārds. Paldies priekšādētāji. Es īstenībā nelūdzu vārdu. Jā, ēnu referentiem tika dots vārds, jūs esat daļa no šīs komandas. Soros kungs vēlējās ko teikt, vai arī jūs vēlāk runāsiet? Varbūt jūs mums varētu pastāstīt, kā tas ir, sais, kā tas ir saistīts ar uh, produktu nekaitīguma direktīvu, pie kuras jūs strādājat. Lielas paldies Šaudimozes kundzei un arī referen referentiem. Es domāju, ka nospiestas visas pareizās sviras. Diskusijas ir sākušās. Es gribētu teikt uh, Foksa kungam, ka Mēs nevēlamies šeit ieviest jaunas noteikumus. Šeit ir runa par esošo tiesību aktu modernizēšanu, arī par labāko ieviešanu un ieviešanas koordinēšanu. Priekšādātā kungs, es dzirdēju, ka jūs par to izteicāties. Mēs esam redzējuši, kādas ir galvenās problēmas, un, protams, ka ir jādomā par resursiem un ir jādomā arī par esošo likumdošanas ietvaru. Protams, ka tas viss ir ļoti noderīgi, mēs tikai vienkārši vēlamies šeit ieviest uzlabojumus, mēs vēlamies to modernizēt, lai tas viss funkcionētu daudz labāk, lai nebūtu tik lielas birokrātijas, lai tas atbilstu mūsu izmaiņām patērētāju preču tirgū. Tas būtu viss, ko es eh, gribēju teikt. Un eh, es gribēju arī teikt, ka mēs eh, labprāt runāsim ar parlamentu, apmainīsimies ar viedokļiem, viedokļiem un, protams, dosim visu mūsu ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā. Makmīlēna kungs, vai jūs vēlēties ko teikt? Nē. Jā. Nē. Mēs eh, visi ļoti labi pazīstam Makmīlēna kungu un viņa zināšanas šajā jomā, bet viņš noteikti palīdzēs komitejai mūsu darbā. Uh, Es vēlējos teikt, ka Viņoras kundze, es un arī Komī kundze bijām ļoti interesantā konferencē, ko organizēja Spānijas prezidentūra par globālo produktu drošību. Tur muita sniedza ļoti labu prezentāciju par viņu lomu tirgus uzraudzībā un preču aizturēšanā. Varbūt arī koordinātāri varētu apspriesties par uh, pašinstīvas ziņojuma rakstīšanu arī par muitu Tas būtu ļoti interesants darbs. Vai jūs vēlētos izteikt īsu kopsavilkumu? Paldies, priekšsēdētāj. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu vienisprātis ar jums par to, e, ka mums arī muitas jautājumus vajadzētu skart, e, jo e, tieši tā arī pārbauda ienākošos produktus. Un eh, tas eh, atbilst arī pārējiem jautājumiem, ar kuriem mēs strādājam. Un varbūt, ka mums patiešām vajadzētu apkopot visus aspektus, lai rastu pārskatu, kas būs nepieciešams, lai mūsu kopējais tirgus labi funkcionētu un būtu drošs iedzīvotājiem. Paldies jūsu komentāriem, ar prieku sadarbošos ar jums. Paldies! So to... Un tad es vēlētos eh, dot īsu kopsavilkumu. Mūsu plāns ir organizēt semināru, protams, ir koordinātori par to vienosies 29. vai 30. septembrī. Jūsu ziņojums eh, tiks nodota tulkošanai 11. oktobrī, mēs to izskatīsim 26. Eh, vai 30. oktobrī, 6. decembrī ar grozīmu eh, izskatīšanas grozījuma iesniegšanas termiņš, un plenārsēdē iespējams mēs eh, balsosim par to janvārī. Un varbūt pavisam drīz mēs arī saņemsim eh, produktu nekaitīguma direktīvas iesniegumu. Tā kā es domāju, ka mēs varēsim izskatīt visus šos likumdošanas priekšlikumus kopā. Lielas paldies, ka esat uzsākusi darbu pie šī priekšlikuma. Līdz ar to esam beiguši šo sanāksmes daļu. Mūsu komitejas sanāksme atsāksies 2015. šodien kur mums ir paredzēta turpmāka viedokļa apmaiņa ar profesoru Montī. Tagad, kad mēs esam iepazinušies ar viņa ziņojumu kopumā, viņš ir ar prieku pieņēmis mūsu uzaicinājumu, un mēs eh, varēsim tad arī apspriesties. Pēc tam arī Vailers kundze apmēram 16. runās par ietekmes novērtējumiem. Jā, šķiet, ka mēs atkal darbosimies citā telpā. Kolēģi, mēs būsim atpakaļ 6Q2 telpā. Tāpēc lūdzu neatstājiet šeit nekādus dokumentus. Mēs atgriežamies tātad 6Q2 tāpā kur būs viedokļu apmaiņa ar Montīkungu pusdienas 15. Tagad mums ir paredzēta koordinātoru sanāksme, tāpēc gribētu aicināt.